Colleagues, if uh, Libe colleagues are ready, I know some people have... Kolēģi, ja Libe kolēģi ir gatavi, lūdzu, <clears throat> varbūt bez kavēšanās turpināsim darbu, to sākam paziņojumu, pēc tam Makovejs ziņojums. Un, ja kolēģi, kas grib atstāt šo zāli, lēnā garā varētu atstāt, tas būtu, šo zāli būtu ļoti labi. Un tagad mēs varētu ļoti ātri nobalsot, tas ir tikai viens balsojums. Lūdzu, atzīmējiet, ka jauns punkts darba kārtībā ir pieliks klāt, tas ir punkts 2.1. Tas ir balsojums par interinstitucionālām sārunām, par, um, par attiecīgu kontroļu stiprināšanu uz āriem robežām ziņu, jo autori ir Maklējs kundze, un ja <clears throat> nav ne, nekādas problēmas. Mēs varētu to pieņemt arī par valodām. Maltiešu valoda un horvātu valoda, gaļu valoda nebūs pieejama. Šodien slovāku arī no rīta nebūs eh, ar delegātiem aktiem. Mēs esam saņēmuši trīs delegātos aktus, lai pieliktu pie, pielikumus eh, regolainumu 98.2013 par ekskluzīvo prekursoru laišanu tirgu un izmantošanu. Saskaņā <clears throat> ar 105. reglamentu punktu trešo daļu, saskaņā ar pamat likumdošanas akta normā, un ja attiecīgā komisija uzskata, ka tas ir nepieciešams, tad attiecīgi atbilst, atbilstošā komiteja var arī pieteikt rezolūcijas priekšlikumu. 14. <clears throat> decembris 6 ir termiņš un Libe Locekļus, kas grib iebilst ja pret deleģēto aktu, informēs eh, priekšsēdētāju sekretariātu e-pasta formā pirms šī termiņa, un tad, un tad attiecīgā procedūra ar noraidīto eh, priekšlikumu. Un šie trīs deleģētie akti, ko mēs runājam, tā ir komisijas deleģētā regula no 13. novembra 2000. gada, kas groza Eiropas Savienības regula numur 98 no parlamentu un padoms par uh, <clears throat> alumīnija pulvera pievienošanu eksplozīvo prekursoru saraksta. Un uh, arī komisija regula no 30. novembra uh, atkal pievienotu magnēziju pulveri tam pašam sarakstam un visbeidzot komisijas deleģēto regula uh, no 13. novembra, lai pievienotu magnēziju nitrāta heksahidrātu ekskluzīvo prekursoru sarakstam. Un tad tie bija paziņojumi un tagad mēs varam pāriet pie balsošanas. Šeit ir priekšlikums regulai, nu, tā ir, mm, kas groza 562 regulu no 2006. gada <clears throat> par pārbaužu stiprināšanu un pārbaudot attiecīgās datu bāzes ārējās robežās. Referenti ir Makovejs kundze. Makovejs kundze, vai gribat kaut ko teikt ļoti īsti varbūt? Mulțumesc și bună dimineața! Mulțumesc, colegi! Paldies un labrīt! Es gribētu pateikties kolēģiem par lielisko sadarbību. Un mums sadarbība bija labāka un mazāk labāki brīži, bet galu galā mēs tomēr esam panākuši ļoti labu kompromisu rezolūciju. Un es ļoti ceru, ka šī regula ļaus mums uh, garantēt lielāku drošību Eiropas Savienības iekšēnē un neierobežot brīvības. Paldies, Makovei kundze. Tagad mēs arī varētu balsot par tekstu par šiem starpinstitūciju sarunām. Tā ir vien, viens balsojums elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 45 pār 8 pret. Neviens nav atturējies. Mēs veicam referentes kundzi. Thank you. So colleagues, that's the end of voting time. Thank you for you. Un kolēģi, līdz ar to balsošanas uh, laiks ir beidzies, un tālāk mēs pārējām pie mūsu darba kārtības. Ja jūs uh, neesat iesaistīti vai negribat iesaistīties darba kārtības procesos, tad lūdzu klusi iziet ārā no zāles. If you please leave quietly, thank you. We move to point three and four. Tālāk trešais un ceturtais punkts mūsu darba kārtībā. Trešais e, ir e, iebraukšanas izbraukšanas e, sistēma viedo robežu sakra. Priekšlums par ES sistēmas izveidošanu. Un šeit ir arī, arī termiņš sakrā ar šo viedo robežu paketi. Kolēģi, ja jūs neinteresē šis punkts, tad lūdzu izējiet no zāles klusu. Uh, Tad pirmais ir mm, pārskatīties priekšlikums par viedām robežām. 6. aprīlī e, komisija pieņēma pārskatīto likumdošanas priekšlikumu. Vispirms e, bija regula par mm, iebraukšanas izbraukšanas sistēmu, un pēc tam nākamais grozījums bija Schengens robežu kodekstam, lai integrētu tehniskās izmaiņas, kas ir nepieciešamas, lai iebraukšanas izbraukšanas sistēma darbotos. Un tagad došu vārdu Dievs Demēras kungam kurš ir ziņotājs par abiem jautājumiem, un viņš ir gatavs iepazīstināt mūs ar šo ziņojumu kontekstu. Eh, paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi, labrīt! Es gribētu jūs iepazīstināt ar diviem ziņojumu projektiem. Eh, šie abi ir saistīti ar viedo robežu paketi. Uh, Vispirms <clears throat> ir priekšlikums regulē, kas nosaka EES sistēmu, iebraukšanas izbraukšanas sistēmu, kas nosaka um, noteikums, uh, kā iebraukt Eiropas Savienībā un tiesībā aizsardzības aspekts. 421 uh, grozījums ir, vai 121 grozījums ir uh, iesniegts. Un tad um, <clears throat> otrs priekšlikums ir par um, Schengena kodeksta grozīšanu, ņemot vērā, ka ka e, šie divi ziņojumi saistīti, tad 17 grozījumi ir otrajā gadījumā. Un tas nozīmē, ka grozījumi, kas e, ir iesniegti, tie ietekmē abus gadījumus. Pēdējo gadu laikā arī uh, situācija ir tāda, kas liek domāt, ka ieceļošanas izceļošanas sistēma nav efektīva un arī pārbaudas robežām nedarbojas efektīvi. E, un ņemot vērā arī šķērsotāju un plūsmu aplēses ir steidzami jālabo trūkumi un robežšķērsošanas sistēmas ir jāuzlabo tā, lai šī sistēma būtu efektīvāka un arī drošāka. Ja mēs neko neuzlabosim, tad mūsu robežu <clears throat> punkti uh, nespēs tikt galā ar uzdevumiem, sistēmas sabruks, un mums būs nepieciešams arī investēt gan infrastruktūrā, gan personālā, lai eh, šīs plūsmas pārvaldītu. E, Eiropas iecerošu izceļošanas sistēmas izveide tā noteikti dos labumu ceļotājiem, jo tagad ceļotāji pavadīs mazāk laika robežu šķērsošanas punktos, kā arī tas sniegs palīdzību dalībvalstīm, jo dalībvalsts varēs arī <clears throat> nošķir tos, kas ceļotājs, kas ceļo ar uh, pareiziem dokumentiem, un tas arī stiprinās robežu aizsardzību. Uh, līdz ar šiem dokumentiem mēs uh, ceram pātrināt uzlabošanas procesu un nodrošināt lielāku drošību. Arī infrastruktūras operatori gūs labumu, jo šeit būs arī tranzīta zonas, kas dos tiešus un netiešus labumus pēc tam, kad sistēma būs sakārtota. Uh, un <clears throat> robežšķērsošanas punktu darbinieki un arī pārvadātāji noteikti gūs labumu, ja būs vieglāk pildīt savus tiešos uzņēmumus, un tas viss notiks vienlaicīgi ar fundamentālo tiesību un brīvību aizsardzību. Kā arī mēs aizsargāsim datus, kas tiks ievadīti sistēmā. Lūk, tādas ir manas galvenās domas, un tās ir atspoguļotas arī ziņojuma tekstos. Ļoti daudzi grozījumi, ko esmu pats iesniedzis. Šie grozījumi no manas puses ir ar mērķi aizsargāt eh, sistēmā ievadītos datus. Un abos ziņojuma projektos esmu analizējis sekošos, sekošos akce, akcentus. Mērķis, struktūra, sadarbība ar viss budžets, biometrija un datu, fundamentālo tiesību aizsardzība, datu saglabāšanas periodi, tiesību sargāšanas aspekti tieši datu sakarā ceļotāju raksturojums un pārvaldības jautājumi. Un eh, mēķis, ko es gribu panākt eh, šiem ziņojumiem, ir sekojoši. Es gribu nodrošināt lielāku juridisko skaidrību, lielāku datu aizsardzību, jo īpaši tad, kad ir runa par piekļuvis tiesībām un tiesībām piekļūt informācijai, to labot vai dzēst. Uh, esmu iesniedzis grozījumus, un šiem grozījumiem ir mērķis arī veicināt Eiropas datu aizsardzības uzrauga lomu, arī da Nacionāla datu aizsardzības institūcija lomu. <clears throat> ir jābūt noteiktām procedūrām, kuras būtu izpildāmas tad, kad ceļotājs grib, lai viņa individuālais fails būtu mainīts. Un šeit īpaši es aizdomājos par pirkstu nospiedumu lietu, ka Mums arī ir vēlēšanās stiprināt tiesības sargājošu iestāžu lomu. Arī viņiem ir jābūt piekļuvēšai sistēmai jau no paša sākuma, bet tāpat laikā mums ir jādara viss, lai būtu juridiski garantijas un tikai tās personas, kas ir tiesiskas piekļūt šai informācijai, tad um, varēs to arī darīt un drīkstēs to darīt. Un izmantošanas mērķim arī ir jābūt <clears throat> saistītam ar iemesliem, kas ir minēti likumdošanā. Es arī sekoju Putarelli eh, kunga rekomendācijām, kas ir Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs. Un <clears throat> nākamais mērķis ir dot lielākas garantijas, lielāku tiesisko skaidrību. Mums ir tieši jāsaprot, kādos apstākļos būs iespējams piekļūt šai sistēmai un kādas ir eh, procedūras, ja gadījumā ir tehniski uh, kaut kādi trūkumi vai bojājumi provizoriski, <clears throat> un tādā gadījumā dati ir jāievada manuāli. Iesļaušanas izceļošanas sistēma ir tāda, kurai būtu jāatspūgļo arī esošā likumdošana par datu aizsardzību, un tai ir jābūt saskaņotai ar esošiem likumdošanas failiem un jautājumiem, kas varētu tikt attīstīt nākotnē, piemēram, juridaka regulu. Es eh, arī gribu, lai būtu juridiskā skaidrība. Es gribu, lai visi panti un visas definīcijas perfekti saskanētu. Un tad, kad tiek ņemti pirkstu nospiedumi vai arī eh, sejas attēli, eh, tad tam ir jānotiek saskaņā ar augstiem drošības standartiem. Abos gadījumos šie dati būtu jāizmanto attiecīgi, jānodrošina arī sadarbspēja ar citām sistēmām, kā arī jādara tā, lai nebūtu datu vākšanā nekādas dublēšanās. Un es arī gribētu, lai Eiropas eh, parlaments būtu iesaistījies eh, caur e, e, ESLISA. ESLISA vai IULISA mm, ir ļoti svarīgs mehānisms šajā visā lietā. Eh, tas ir tā kā pamata akm, stūrakmens un Iulis būs atbildīgi par šo, šī jautājuma vadīšanu visas procedūras laikā. Un es vēl gribu, lai ieceļošanas, izceļošanas sistēma sāktu darboties no 2020. gada, un, lai panāktu šo mērķi, mums ir ļoti izlēmīgi jādarbojas nākamgada gada pirmajā pusē. Šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs ne tikai sistēmas nākotnē, bet arī dēļ šī ierosināšā efekta un ietekmes uz, uz citiem likumdošanas priekšlikumiem. 10. janvārs 6, 16.18 ir termiņš grozījumiem. To es sākotnēji biju ieplānojis, bet es saprotu, ka tuvojas Ziemassvētki un, un brīvlaiki, un tad es, mani kolēģi un mani um, referenti izdarīja, zinām, spiedienu, un tagad eh, esmu gatavs pagarināt šo termiņu līdz ceturtdienai pulkstens diviem. Uh, E, lai mēs varētu šos grozījumus izskatīt februāra laikā, lai mēs varētu iestrādāt pēc iespējas vairāk idejas, e, un februāra beigās pēdējā dienā mums būs balsošana Lībē, un tas nozīmē, ka trialogs varētu būt 1. martā Maltas prezidentūras laikā. Un mans pēdējais. Uh, aspekts ir eh, tas, ka es gribētu pateikties <clears throat> visiem ēnu referentiem par palīdzību. Viņa ieguldījums ir absolūti nepieciešams un ļoti noderīgs. Paldies! Lielas paldies, Dievs Demērs kungs, par jūsu darbu un par jūsu lielisko sadarbību ar ēnu referentiem. Du došu vārdu tātad tiem ēnu referentiem, kas ir klāt. Eh, paldies, priekšsēdētāja kungs. Vēlētos pateikties referentam par lielisko kopdarbu pie eh, šīta ziņojuma. Es vēlētos izteikt dažus komentārus. Nu, mēs esam nogājuši tālu ceļu, sākot no pirmā uh, varianta, esam beiguši pilotu projektu pētījumu un faktiski referents uh, izstrādājis uh, pilnīgi jaunu ziņojumu Un mēs eh, te runājam par dažādu sistēmu sadarbspēju. Tas ir svarīgi. Eh, tas palīdzētu samaksā, samazināt izmaksas, apstrādājot attiecīgi iebraucošu, izbraucošo turistu un iebraucu informāciju, bet diemžēl pagarinās datu apstrādes laiks, gaidīšanas laiks. Uh, es domāju, ka ne mēs nedrīkstam aizmirst, ka te mēs runājam par robežu pārējais punktu pārvaldību. Un um, nedaudz esam piemirsuši par to, ka sistēma gal galā ir vērsta uz to, lai mēs varētu identificēt tā saucamos uh, overstayers, kas pārāk ilgi ir uzturējušies. Un ir jāveic šis te nošķīrums starp kategorijām. Nu nevar visus ceļotājus salikt vienā maisā. Uh, robežsargiem. Uh, ir eh, jābūt iespējai uh, profilēt un noteikt, uh, kas un kā iebrauc un veikt attiecīgos uh, pasākums, un kā tad ar Eiropas Savienības pašas pilsoņiem, jo mēs labi zinām, ka, piemēram, kriminālās aprindas un noziedznieks sen jau veids noziegums pārobežu kontekstā, uh, un tie argumenti, ko dalībvalstis izvirza eh, attiecībā uz dažādiem ierobežojumiem eh, ceļotāju datu piekļuvēju, nu tie neiztur kritiku. Jo mums ir eh, jāskatās um, no vienas puses mums būs lielākā daļa uh, likumīgu ceļotāju, bet uh, būs eh, arī tā saucamie overstayers un teksts ir, um, tekstā ir jāparedz tas, uh, lai viedās uh, robežu apsardzes sistēmas, reģistrācijas sistēmas tiktu tā pārveidotas, lai mēs varētu uh, saņemt pilnīgu informāciju. Mums tiešām ir nepieciešams, lai mums būtu tieša pieeja informācijai, un mums ir jāspēj izsekot e, iebraucēju kustībai. Un tāpēc ir e, jāatrod kaut kāda nu, tāda vienota īstenošana e, šim te priekšlikumam, vienot augsta izpratne, jo uh, situācija pašlaik uz robežām pasliktinās. Um, ja mēs ņemam par piemēru Sloveniju, mums miljoniem iebraucēju pa, eh, ceļo pāri mūsu robežai eh, īpaši vasarā. Un šai sistēmai ir jāspēj darboties praksē. Liels paldies! Alhaukums lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. EKR atbalsta un vienmēr ir atbalstījusi IIS sistēmas izveidi, un tas ir kaut kas tāds, kam e, jau uh, vajadzēja būt klātesošam tad, kad tika pieņemts lēmums par atteikšanos no iekšējām robežām, bet nu labāk vēl nekā nekad tas uh, nodrošinātu drošāku, ātrāku robežu šķērsošanu uh, uh, tātad godīgiem, labticīgiem ceļotājiem un palīdzētu izsakot negodīgos. Svarīgi, lai tiesību sargājušiem iestādēm būtu pietiekoši pieeja datiem un šie dati būtu liederīgi. Arī datu uzlabāšanas periodiem ir jābūt pietiekam gariem, bet arī attiecīgi adekvātiem savu mērķu sasniegšanai. Eh, Dievs Demerks kunga ziņojums ir labi pārdomāts un balā, eh, līdzsvarots. Nu, eh, tiesa, es no viņa arī neko citu negaidīju. Un man ir prieks, ka viņš ir centies sinhronizēt šo regulu ar citiem instrumentiem, piemēram, ar Eirodaku jo ir ļoti svarīgi, lai es tiesību akti savā starpā būtu saskaņoti un, e, nu tā teikt, sarunāties, e, sadarboties spējīgi. Nu, tas ir tāds iedvesmojošs sākums un es raugos ar cerībām uz tālāko sadarbību starp referentu un ēnu referentiem. Paldies, Linārs Kundze no Aldes. Jā, es arī vēlētos pateikties referentam par no nu, šo neticami sarežģīto darbu, ne tikai pie teksta, bet arī organizējot tikšanās ar ēnu referentiem un ekspertiem. Referents uzlabo komisijas priekšlikumu, skaidri norādot, ka mēs te runājam par trešo valstu pilsoņiem un sadarbspēja ir svarīga. Bet, kas attiecas uz pat tiesību aizsardzību, tad visi jautājumi šeit nav atrisināti. Priekšlikumā ir paredzēts jauns datu pielietojums un piekļuvē tiesību sargājušām iestādēm, kas, manuprāt, ir neproporcionāla un trūksta vispārēja uzraudzības mehānisma un nav eh, pie, paredzēts pietiekams eh, tiesību eh, aizsardzības līdzekļu mm, pielietojums situācijās, ka tiek pārkā, pārkāptas um, datu aizsardzības normas. Es joprojām brīnos par to, kā mēs varēsim uh, saglabāt vienotu datu datu uzglabāšanas eh, režīmu <clears throat> visiem iespējamiem datiem. Biometrisko datu vākšana ir svarīga, bet uh, eh, tiesību sargājušām iestādēm pieeja datiem ir jāierobežo ar absolūti nepieciešamu piekļuvas atļaušanu. Paldies eh, par sadarbību ar eh, pāriem ēnu referentiem un referents cerams, ka būs līdzsvarots kompromiss nobeigumā. Un Albert kungs no zaļo grupas, liels paldies un paldies arī referentam par paveikto darbu pie šī faila un par to, ka uh, viņš ir devis mums nedaudz vairāk laika grozījumiem. Un par to paldies. Un vēlētos paturpināt to, ko teica Fajons kundze, Manārs kundze par datu uzglabāšanas periodu un iespēju nodrošināt pieeju datiem tiesību sargājošajām iestādēm, eh, lai tos izmantot citiem nolūkiem. Es domāju, šeit mums tālāk ir jāizskata alternatīvas priekšlikumam, kas būtu proporcionālākas šī faila ietvaros un beigu beigās. Ir ļoti ticams, ka citādi mēs izveidosim milzu datu bāzi ar ārkārtīgi gariem datu uzglabāšanas periodiem, kas galu galā uh, nebūs efektīva tam iemeslam, kā, vai nu, tam nolūkam, kādam mēs pārveidojam šo sistēmu, un tas arī būs ļoti dārgi, daudz dārgāk, kā mēs gribētu. Un es domāju, ka izmaiņas uzglabāšanas eh, periodā salīdzinājumā ar iepriekšējo komisijas priekšlikumus nesaprot, kādēļ šis pagarinājums un kādēļ tas būtu jāievēro. Īpaši balsoties to, ko Taņa Fajona sacīja, ka ir jānošķir tie, kas eh, ceļo regulāri, normāli un kur ir kaut kādas, nu, anomālijas šajos te eh, ceļošanas paradumos. Uh, Un visbeidzot, ir jābūt skaidrībai par to, ka šī sistēma uh, ir pakļauta tādiem pašiem datu aizsardzības standartiem, kādus mēs esam apsprieduši, mm, apspriežot datu aizsardzības pakotni. Mums ir jāsaskaņo datu aizsardzības standartējas e sistēmās, tieši tāpat, kā mēs to, esam, mēs to prasam no uzņēmumiem un uh, E, valsts iestādēm Eiropas Savienībā. E, paldies, referentiem, vai vēl kāds vēlas izteikties? Labi, tādā gadījumā došu vārdu atkal Diezdimēras kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Tikai daži vārdi. Es vēlētos pateikties visiem par komentāriem un Taņai sacīt, ka daudz neko piebilst nevaru pie teiktā, jo jūs ļoti labi zināt, varbūt pat labāk par mani, eh, par to, kas ir šajā failā. Man neapšaubēni vajadzīgs jūsu atbalsts un man vajag, lai jūs izpaustu šīs šaubas, šaubas un lai mēs par to varētu diskutēt un varētu saskaņot šos eh, viedokļus. EKR, eh, Josefam, es varu teikt, ka jums ir liela pieredze strādājot ar šo. Uh, dokumentu. Tā kā paldies par komentāriem. Es domāju, ka ir svarīgi nodrošināt, lai IIS sistēma uh, saskanētu arī ar citu sistēmu darbību. Jūs minējat Eirodak, bet mums ir jāņem uh, vērā arī ETIAS. Angelika savukārt, uh, jūs uh, aktīvi esat iesaistījusies šajā darbā. Paldies! un paldies par komentāriem un arī šābām, ko izteicāt. Mums noteikti būs iespējas tās apspriest. Jūs atsaucāties uz neproporcionāli garu datu uzglabāšanas periodu, un šeit arī Žants mums piekrīt, bet Mēs noteikti detalizētāk to vēl uh, diskutēsim. Tas būtu jautājums, kas ir pelnījis, lai par to parunā un pārdiskutē. Un jūs arī sacījāt, ka svarīgi nodrošināt, lai valstu tiesību sargājušās iestādes, uh, nu, varētu piekļūt šiem mm, datiem tikai, tā teikt, uh, absolūts nepieciešamības gadījumā, bet es gribu teikt, ka saskaņā ar šo pakotni e, tās, e, tā vairs nav papildus funkcija. E, un tas ir primārs jautājums, un datu aizsardzības jautājumi, protams, ir ar to viss cieši saistīti, un mēs par to esam ļoti daudz runājuši. Un man arī prieks, ka jūs atzīmējāt, ka šī uh, likumdošanas pakete respektē uh, data aizsardzības principus, un nu, nu, par to es varu tikai priecāties. Tas būtu viss no manas puses. Šis ir sākums garam ceļam, tāpēc vēlos pateikties referentiem par visiem viņu komentāriem. Paldies, Dievs, Demēras kungs! Un es gribētu teikt, ka mums ir ļoti paveicies ar lielisku referentu un tikpat lieliskiem ēnu referentiem grupā mēs esam daudz runājuši par ļoti jūtīgo jautājumu. Tas ir nu, tikai sākuma punkts. Un 12. janvāris ir, uh, nu, termiņš grozīmiem, bet paldies, jā, es zinu, ka grozīm noteikti būs daudz. Liels paldies, kolēģi! Dievs, Demēras kungs, um, mēs lūksim tagad jūs prezentēt trialogu sarunu rezultātu un uh, sārakstu ar trešajā, trešo valstu pilsoņiem, kuriem ir jābūt vīzām, uh, šķērsojot ES robežas. Un uh, ievadā es varu teikt, ka 29. novembrī un pēc tam 7. decembrī notika šie te divi e, trialogi. Un tāpēc Diezdemērs kungs varētu sniegt īsu ieskatu šajā jautājumā. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir tas prieks jūs informēt um, par to, ka vakardienas trialogā, mm, nu, sarunas noritē veiksmīgi. Un tāpēc es uh, vispirms vēlētos pateikties visām politiskajām grupām šajā parlamentā, visiem Eh, vēlos pateikties, bet eh, Birgitai Sipelē īpaši. Un ņemot vērā situāciju viņas politiskajā grupā, nu viņa nebija īsti vienas prātis ar saviem kolēģiem paši savā grupā, bet, bet kas ir svarīgākais? Svarīgākais ir viņas uh, Eiropeiskā pieeja. Nu, par to es vēlos viņu uzteikt un arī uh, eh, sociāldemokrāts kopumā, bet es pats attiec arī uz EKR, uz uh, liberāļiem. Es vēlētos uh, pasvītrot, ka es tiešām uh, izsaku pateicību arī zaļiem un goja, kas mūs atbalsta. Tā kā paldies Paldies visiem, kas mums palīdzējuši virzīt šos jautājumus uz priekšu. Jo šis process galu galā bija ļoti sarežģīts. Kādēļ? Tādēļ, ka tas bija saistīts ar eh, vīzu uh, režīma uh, atcelšanu uh, Ukrainai un Grūzijai. Un šī faila noslēgums tiešām dos tādu cerīgu vēstījumu šīm valstīm un to pilsoņiem. Tā kā vēlreiz visiem paldies, paldies sekretariātam un mūsu sārunu komandām, kuras palīdzēja manā m, mm, politiskā grupā un citās politiskās lup, m, mm, grupās, domāju, visi spēlēja savu uh, lomu. Uh, Nu, jāsaka, tas viss bija tā ļoti saspringti un situācijas risinā, atrisinājums nebija skaidrs līdz pašam pēdējiem brīdim. Sarunas um, norisēja uh, līdz pusnaktī. Un jāsaka, bērns ir dzimis, pār laimi vesels. Tā kā visiem paldies, paldies, Dievs Demērs kungs, ļoti elegants tāds ziņojums par to, kas ir noticis. Nu, es domāju, ka šis ir viens no vis tādiem sensitīvākiem failiem, kā jūs esat strādājis. Tā kā vēlreiz jums paldies un arī kolēģiem ar tipisko lības stīlu. Uh, kas eh, vienmēr ir palīdzējuši pie šī te faila tapšanas fināla. Nu jā, un pateicoties jums, balsošanas saraksts ir tāds, kā tas ir tagad. Es tikai vēlējos pārbaudīt Vai prezidentūra ir kas sakāms? Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms, jā, es piekrītu jūs tikko teiktajam. Tiešām šis eh, jautājums ir ārkārtīgi delikāts un ne tikai padomai, padomas prezidentūrai, bet arī parlamentam šo jautājumu šķiet prioritāras dabas. Es vēlētos e, uzteikt šās komitejas darbu un pateikties arī referentam, jo tieši referents panāca galējā kompromisa e, panākšanu. Es e, vēlētos pateikties arī visiem ēnu referentiem, uh, kuri atbalstīja referentu šajā delikātajā darbā, un es vēlētos pateikties arī komisijai par viņu ieguldījumu šajā procesā. Ar to arī beigšu. Protams, varētu runāt vēl un vēl par šo failu, bet patreizajā brīdī no savas puses, no manas puses tas arī viss. Priekšsēdētais, paldies! Paldies, patīkam dzirdēt šādus vārdus no prezidentūras. Jūs esat ļoti Es arī vēlētos pateikties grupas darbiniekiem un sekretariātu pārstāvjiem. Katrā ziņā, kā jau šeit izskanēja, šis eh, fails ir ļoti delikāts. Ja jūs vēlatos vēl ko piebil piebilst, Garsijas kungs. Jā, Prieksēdētāji kungs, vienkārši noslēguma vārdos pāris teikumu. Vēlētos uzsvērt to, cik ļoti smagi strādāja Slovākijas prezidentūra, cik ļoti profesionāli viņi sarunās rīkojās. Uh, Katrā ziņā process bija garš un nevienmēr pateicīgs, bet Slovākijas prezidentūra izrādīja ļoti lielu profesionalitāti. Es vēlētos no savas puses pateikties arī komisijai, jo komisija, piedāvājot savu kompetenci un sarunvedēju prasmi, proti vēlētos pateikties padomai un komisijai visas trīs institūcijas eh, sadarbojās ļoti labi. Jā, arī es vēlētos no savas puses, no priekšsēd, kā priekšsēdētājs pateikties padomai un komisijai. Kolēģi, paldies! Un tagad pārējiem pēc astā darba kārtības punktu izskatīšanas. Tas ir jautājums par pamatiesību aģentūru. Pēc mūsu komitejas pieprasījuma mēs esam sagatavojuši tātad padu, um, pamattiesību aģentūra ir sagatavojusi divus eh, atzinumus. Pirmais par to, kā pamatiesības tiek īstenots Itālijā un Grieķijā, Grieķijā un otrs eh, par to, kā pamatiesības tiek izskatīt, eh, tiek piemērots bērnu gadījumā tieši Dublinas regulas ietvarā. Tātad pirmais Molnar kungs, kurš mūs iepazīstinās ar Eh, Dublinas eh, um, īstenošanu, un pirmais ir Nesporkungs. Tā tad lūdzu. we're just setting up. Eh, kolēģi, mēs eh, sagatavosim, pareizi sakot, eh, Nesporkungs sagatavos diapozitīvu prezentāciju. Just pausing while we set up the slides. And this is on the hotspots. Okay, colleagues, the slide uh, presentation. Kolēģi, slidīšu prezentācija ir uz ekrāniem, un tagad uzklausīsim Nespor kungu par to, kas notiek Itālijā un Grieķijā. Lūdzu, Nespor kungs, vārds jums. Paldies, eh, priekšsēdētāji kungs, labrīt, dāmas un kungi. Paldies eh, par šo iespēju, jūs iepa, šo iespēju. Uh, iepazīstināt Liba komiteju ar to, kas e, notiek e, Grieķijā un Itālijā. Tas bija Eiropas parlaments, kas mums lūdza sagatavot Grieķijā un Itālijā notiekošo pamattiesību jomā. Mans kolēģis Molnār kungs e, pēc tam turpinās prezentāciju izskatot Dublinas regulas īstenošanu tieši attiecībā uz bērnu pamatiesību īstenošanu. Detaļās varbūt nepaskatīšu, ne, nepieskaršos pie tā, kāda ir šie centri, uh, jo Lesbos salā es ar vairākiem no jums jau tikos, kad jūnijā parlamenta delegācija viesojās vairākos uzņemšanas centros. Es eh, Zinu, ka jūs ļoti labi apzināties, kā darbojas šī sistēma, kas notiek. Es burtiski vēlējos pateikt pāris vārdus par tādu vispārējo eh, skatījumu, vispārējo filozofiju šo te centru iedibināšanas ideja bija domāta kā koordinēta atbilde tam migrantu vilnim, kas ierodas Itālijā un Grieķijā. No vienas puses koordinācija notiek tādajādi, ka vesela virkne procedūru tiek tā kā apkopotas vienā pirmās pieturas eh, aģentūrā, pirmās pieturas tādā aģentūrā, tātad identificēt migrantus, uzņemt viņus un pēc tam šos eh, cilvēkus izvadīt cauri eh, procedūrai, vai tā būtu E, bēgļa statusa piešķiršanas procedūra vai arī lēmums apgriešot cilvēku viņa izcelsmes valstī. Otrakārt, e, šajos um, migranci, migrācijas centros ir domāts īstenot arī citus procesus, bet šobrīd EASO un Frontex, arī Europol un Eurožust iesaistās šajos procesos. Uh, un eh, mūsu atzinumā mēs arī to iekļāvām. Tas, ka šīs aģentūras joprojām tikai um, dod savu konsultatīvo artavu palīdzot dalību valstu atbildīgajām iestādēm, ir fakts. Līdz ar to arī mūsu sagatavotajā dokumentā mēs runājam par kopīgu Eiropas Savienības dalību valstu atbildību šajos uzņemšanas centros. Un pat pamatiesība pārkāpumi, kurus novērojām šajos uzņemšanas centros, šādi pamatiesību pārkāpumi ir, un tomēr tie nav saistīti ar institūciju darbību. Septembrī Eiropas pamatiesību aģentūra eh, eh, viesojās vairākos no migrantu uzņemšanas centros, un mēs esam sagatavojuši mūsu atzinumu balstoties uz uz vietas iegūtajiem datiem Grieķijā un Itālijā. Un visbeidzot tāds vispārējākas dabas eh, teikums, protams, mūsu atzinumā uh, ir jāiekļauj atšķirības, eh, kādas eksistē starp Itāliju un Grieķiju. Vispirms, eh, cik daudz migrantu ierodas katrā valstī, ir lielas atšķirības, un otrs, eh, kā šos uzņemšanas centrus ietekmē citi starptautiskie nolīgumi, piemēram, 16. gadā noslēgtais līgums par bēgļu atpakaļ uzņemšanu ar Grieķiju. bēgļu atpakaļ uzņemšanu Turcijā. Un, eh, protams, eh, bēgļu eh, pieteikumi tiek reģistrēti Grieķijā, Itālijā procedūra nedaudz savādāka. Tātad mēs uzskatām, ka šie, migrā, šie migrācijas centri ir sava veida kaltuve, ideju un procedūru īstenošanas kaltuve. Protams, ir notikusi arī situācijas uzlabošanās, un tomēr pamatiesību īstenošanā joprojām ir zināmas problēmas. Un tas parādās arī mūsu sagatavotajā dokumentā. Nu, un, protams, kāda ir starptautiskās aizsardzības pieejamība, jo tikai atvieglojot eh, bēgļa statusa piešķiršanu, kas bija viens no šo migrācijas centru dibināšanas iemesliem, Tātad Itālijā lielākā daļa cilvēku, kas ierodās pieprasa bēgļa status, status, tad bēgļi ir jāreģistrē, tiek uzsākta bēgļu status piešķiršanas eh, procedūra, un uh, Tādējādi šie e, migrācijas centri spēlē tādu pirmās pieturas aģentūras lomu, kamēr Grieķijā, piemēram, un tas arī parādās mūsu sagatavotajā dokumentā, e, šeit e, Grieķijā e, šie migrantu uzņemšanas centri ir sava veida ahilēja papēdis, viņi tieši kavē migrantiem iegūt tādu vai citādu statusu. Uh, zināmā mērā pat eh, reģistrācijas eh, nosabošanās šobrīd ir uzlabojusies, to ir uzlabojusi arī e ASO. Un eh, problēma tā ir tāpēc, ka dažādu um, nacionalitāšu prioritēša, priori, uh, Tātad eh, prioritātes status piešķiršana dažādu valstu, nacion, eh, dažādu valstu pārstāvjiem ir, piemēram, Sīrijā, balstoties uz Eiropas Savienības Turcijas nolīgumu, sīrieši eh, vai nu tiek nosūtīti atpakaļ vai atkal savādāk, un, piemēram, piemēram, pakistāniešiem piešķirt bēgļa statusu šobrīd tā kā notiek lēnāk un ir pat tādi, kuri gaida šajos e, migrācijas centros e, lietas uzsākšanu. Katrā ziņā tam ir vesela virkne mīnusu, Pirmais migrācijas centri ir pārpildīti, nākamais, kā tiek īstenētas, īstenotas bērnu tiesības, īpaši nepavadītu mazgadīgo tiesības un kā notiek ģimeņu atkal api, apvienošanās. Jo cilvēki, kuri pieprasa bēgļa statusu, varbūt nepilnīgas reģistrācijas dēļ arī notiek tāda ģimeņu atkal apvienošanās eh, grūtības. Un būtiskākais, ko vēlējos piebilst, e, notiek tādas spriedas eskalācija starp dažādām, dažādu nacionalitāti, dažādu tautību pārstāvjiem, un tas viss var rezultēties agresijā. Vēlējos vēl piebilst, ka e, šie Tātad šiem migrācijas centriem būtu jābūt kā procesa atvieglotājiem un nevis apgrūtinātājiem par bērnu situāciju šajos migrācijas centros. Burtiski statistika. 37% no 16. gadā Grieķijā ieradušajiem ir bērni. Mēs runājam par tādiem bērniem, kur ierodas kopā ar savu ģimeni, kā arī ar tādiem, kuri ierodas vieni, nepavadīt mazgadīgie un arī tādi bērni, kur tādu vai citādu iemeslu dēļ ir nošķīrušies no savas ģimenes. Tātad, jā, e, šo bērnu situācija migrācijas centros ir pietiekami smaga, bet īpaši dramatiski ir situācija nepavadītu mazgadīgo situācijā. Uh, Tiek uzskatīts, ka apmēram 19 tūkstoši nepavadītu mazgadīgo ir ieradušies Itālijā 16. gadā, gan kā Grieķijā, tā Itālijā nepavadītu mazgadīgo situācija saskaņā ar šo e, valstu likumdošanu nepag, nepavadīti mazgadīgie tiek pārvest uz citiem centriem, lai nodrošinātu bērna vajadzību īstenošanu, bet daudzos gadījumos tas tā nenotiek nenotiek tāpēc, ka nav šādu e, bērnu uzņemšanas vietām pietiekama kapacitāte. Un apmēram puse bērnu gaida, e, lai nokļūtu šādās īpaši bērniem domātā vietā. Tas, e, protams, rada veselu virkni citu izaicinājumu. Daļai tas ir saistīts ar to, ka bērnu uzturotos šajos migrācijas centros uh, E, bērniem tiek piemērota pagaidu aizbildnība, tiek noteikti tādi juridiskie aizbildni, tie visbiežāk ir varas iestāžu pārstāvi. Uh, kuri visbiežāk ir bērnu prokurori Grieķijā pie, un Īrijā, tie var, piemēram, Itālijā, tie ir pašvaldību pārstāvi, bet šiem cilvēkiem šis papildus pienākums tiek uzlikts eh, vēl ārpus viņu jau tiešajiem pienākumiem, un diez vai visi ir ar lielu deksmi metas aizstāvēt nepavadītu mazgadīgo, ja viņam ir ārkārtīgi ar, tā tad citu uzdevumu. Piemēram, Itālijā kāds valsts mērs, ja viņam vēl ārpus savām tiešajiem pienākumiem viņš ir atbildīgs par 200 bērniem, ir pilnīgi skaidrs, ka viņš šo pienākumu veiks bez jau kādas deksmes un ārkārtīgi formāli. Cits jautājums saistīts ar bērniem ir, eh, protams, eh, mazgadīgi, kas notiek ar nepavadītiem mazgadīgajiem eh, šajos migrācijas centros, lai, viņi, lai viņiem ne, netik nodarīts pāri, piemēram, lai šie bērni nepaz, nepazustu. Piemēram, Grieķijā un Itā, Itālijā viņiem tiek uzlikts tāds kā arests. Tas nozīmē, ka šie nepavadīti mazgadīgie tiek aizturēti. Uh, lai viņi nevarētu doties prom no konkrētā centra un lai arī taptu pasargāti no ļauniem pieaugušajiem. Bet, protams, šāda aizsargājošā aresta piemērošana nav labākais risinājums. Piemēram, nākamais, kas notiek eh, gan, arestā, gan aizturēšanā esot, gan šajos eh, migrācijas centros izglītības ziņā. Nu, un, protams, tik dramatiski gadījumi, kā nepavadīt mazgadīgo izvarošanu un tā tālāk. Jā, eh, bērnu tiesību īstenošana daudzos migrācijas centros ir problemātiska. Varas iestādes Itālijā un Grieķijā plāno situācijas uzlabošanas pasākums, piemēram, um, pārskatot un savādāk īstenojot šo pagaidu aizbildnības aspektu, bet, protams, ka tas prasa laiku un kurpe spiež. Un pēdējais Pēdējais jautājums, eh, ko vēlējos šodien pieminēt. Eh, es to esmu nosaucis par eh, ar dzimumu saistītiem jautājumiem, un tas ir ļoti delikāts jautājums šajos migrācijas centros. Tieši kā jau ir šādi e, bērni, kur ir neaizsargāti, uh, šajos migrācijas centros eh, lielā mērā neaizsargāts ir arī eh, sievietes, jo migrācijas centros ir daudz jaunu, spēcīgu vīli, vīriešu, un nevienmēr sieviešu tiesības tiek pietiekam aizsargātas šajos migrācijas centros. Tāpat kā bērni, arī sievietes eh, ir riska grupā tapt pakļautām dažāda veida vardarbībai. Un, uh, ir piemēram sievietes, kuras ir stāvoklī, daudzām sievietēm ir posttraumatiskā stresa sindroms, viņas ir zaudējušas savu ģimeni, un, protams, arī cilvēku tirzniecības gadījumi. Piemēram, Itālijā no Nigērijas ierodas cilvēku tirzniecības upuri. Un e, Itālijā tiek uzskatīts, ka lielākā daļa šo Nigērijas sieviešu Eiropā ierodas vienkārši, lai nonāktu e, eh, bordaļos. Eh, protams, cilvēki, tātad tā, tā, šīs sievietes nonāk eh, migrācijas eh, terminos, migrācijas centros. Kā šo visu risināt? Bieži vien risinājums ir ļoti vienkāršs, piemēram, migrācijas centros palielināt sieviešu uzraugu skaitu, jo, protams, tas jau ir saprotami, ka pirmais cilvēks, kas cilvēku nopratina vai vienkārši runā ar ieradušos Eiropā, ir tā paša dzimuma kā ieradušais. Un, protams, sieviete, sieviete visticamāk sapratīs labāk nekā vīrietis, sieviete un otrā, otrādi. Un otrs ir arī tāds, um, tāds cieņas jautājums, piemēram, noņemt pirkstu nospiedums un tā tārāk. Uh, Citi jautājumi, kā notiek kontrole naktīs. Nevienmēr naktī šie migrācijas centri tiek uzraudzīti pietiekami. Vai arī, kā jūs šeit redziet, tas, ka sievietēm ir atsevišķas dušas un toaletes. Bet uh, ir, piemēram, tāda migrācijas centra, kuros toaletēm nav durvju, kur toaletes sieviešu un vīriešu ir blakus viena otrai, un mēs zinām, ka ir e, tādi, um, tādi migrācijas centri, kuros sievietes uz toaleti naktīs nedodas, vienkārši baidoties, ka viņām uzbruks. Un, protams, nav jau nemaz tik grūti ieviest atsevišķu mazgāšanās telpu sievietēm vai, piemēram, vietu, kur ģimene varētu būt kopā. Uh, un to mēs arī esam ieteikuši um, dalību valstu varas iestādēm. Un noslēgumā šie migrācijas centri eh, var būt sava veida paraugu centri noteikti. Problēmas ir, un eh, ir problēmas, kas ir īpaši nopietnas, kuras ir jārisina nekavējoties. Ir nepieciešama arī likumdošanas pamainīšana, lai atrisinātu dažus no problēma aspektiem. Pie tam likumdošana būtu jāpieņem kā Eiropas, tā arī vietē, tā arī nacionālā līmenī. Un, protams, dalību valstīm ir jārīkojas, bet ar Eiropas Savienības iestādēm, Eiropas Savienības aģentūrām, kuras īsteno pamatiesības, ir jāpalīdz dalību valstu iestādēm. Ar to arī beigšu. Paldies! Atbildēšu uz visiem jautājumiem, ja tāda jums radīsies. Paldies! Very much. Uh, Lies paldies! Jūs ļoti precīzi iekļāvāties uh, paredzētajā laikā jo mēs tieši lūdzām, lai aģentūra rakstītu šo atzinumu. Mēs esam um, ļoti priecīgi, ka ir arī mūsu komitejas deputāti, kas ir gatavi uzklausīt uh, tā darba rezultātu, ko mēs pieprasījām. Un kolēģi, mēs pierakstījām tos, kas grib izteikties sarakstā, un dosim vārdu arī tā kā pierakstieties. Tālāk Molnāra kungs lūdzu. Paldies. Tālāk. Vai tā vieta kā bērna vecums, vai tiešām bērns ir tas, kas ir zem 18 gadiem? un eh, kādā veidā šajos centros tiek izmantot eh, šis, mm, eh, šis bērnu tests, kā, jo varbūt tiešām daži no bērniem izskatās, kā bērnu ir bērni, nu, citi manipulē ar vecumu, lai 47% no, 37% no 2016. gada ieceļotājiem Grieķijā caur centriem uh, Eh, tad, tad ir bērni, vai tiešām visi ir tādi? Tālāk jautājumu uzdod Vikstroms kundze. Liels paldies par jūsu prezentāciju. Vienmēr šie pētījumi ir ļoti precīzi, un tā kā šobrīd mēs esam tādā procesa viducī, kad mēs reformējam visu, uh, visu patvērumu sistēmu. Mēs tiešām ļoti paļaujamies uz jūsu atbalstu. Mēs gribam sakārtot um, šo sistēmu pareizi. Iepriekšējais eh, centiens, diemžēl, um, nebija veiksmīgs un Dublīns regulējums nedarbojas un sāsināja vēl visu vairāk tālāk um, par bērniem. Uh, Vēl pirms dažām dienām mums parlamentā bija viedokļu apmaiņa ar nevalstiskām organizācijām no Itālijas un Grieķijas. Tās ir organizācijas, kas tur aktīvi darbojas. Un um, tika norādīts uz to, ka situācija nevar turpināties tāda, kāda tā ir šobrīd, jo bērni tiešām pazūd Un pagājušajā gadā bija desmit tūkstoši bērni, kas tika, bērnu, kas tika piefiksēti un tad kaut kur pazuda Eiropā. Tas ir saskaņā ar Eiropolu statistiku. Un ja tagad šī situācija ir tāda, kā uz to norāda eh, nevalstiskās organizācijas, un situācija ir tāda, ka bērni tiek turēti eh, mēnešiem ilgi centrā, aizturēti Un neviens faktiski neņem vērā to, cik neaizsargāti ir bērni, tīpaši tie bērni, kas ir iedušies bez pavadoņa. Un ir ļoti grūti iedomāties, kādā veidā bērni pa varētu palikt šajos centros tādos apstākļos, bez vēlēšanās kaut kur aizbēgt. Un pēc tam viņi eh, pazūd un nokļūst meklēto saraksta. Un te mums jārunā par dzīves standartiem, par ikdienas dzīves līmeni. Vai nevajadzētu kaut ko darīt tomēr, lai bērniem nebūtu vēlēšanās doties sekundāri kaut kur vai arī nelikumīgi kaut kur klīst pa visu pasauli? Un arī uzņemšanas apstākļus ir jāsakārto. Šī sistēma ir jāstiprina, tas ir ļoti svarīgi. Un jautājums man ir šāds, vai kāda ir jūsu uh, Kāds jūs skatījums, vai labāk iet aizbildniecības ceļu, vai arī atstāt bērnus pašus pa sevi? Un kā jau tiesa norādīja, šī, šī bērnu neaizsargātība ir izšķirīgais faktors, tas ir absolūti prioritārs, pats galvenais jautājums, kas liek domāt par bērnu migrācijas statusu, likumīgo vai nelikumīgo. Un ko mēs varam darīt? lai tiešām izpildītu tiesas lēmumu. Kāds būtu jūsu uh, padoms, lai mēs nākamā reizē, nākamā centienā visu sakārtotu kā nākas. Ir arī citas neaizsargātas grupas, bet šodien es runāju par bērniem. Paldies, Loristins kundze. Paldies. Pilnīgi neticami ka mēs tiešām runājam daudzu mēnešu garumā par šo situāciju, ko varētu raksturot kā noziegumu pret cilvēci. Kas tad notiek ar bērniem? Tā, tas tiešām ir noziegums pret cilvēci. Tas ir pārkāpums pret eh, cilvēcības pamatprincipiem. Un mans jautājums ir šāds. Jūs sakat, ka vai cik, cik steidzīgi, cik neatliekami ir jārīkos Ko jūs domājat ar vārdu ātri un neatliekami? Vai tas jūs runājat par dienu, par divām dienām vai par gadiem? Kas, ko jūs domājat ar šo steidzamību? Kas ir atbildīgs par šiem noziegumiem? Vai ir kāds arī iesūdzēts tiesā? Vai tas jautājums būtu jārisina tikai Itālijai un Grieķijai? Noteikti nē. Bērnu aizsardzības sistēma nav veidota kā nacionāla sistēma. Tā ir universāla, globāla, arī Eiropas līmeņa. Un šeit man ir jautājums Slovākijas prezidentūrai. Es redzu, ka pārstāvs ir šeit. Bija tā sauktā Bratislavas iniciatīva par efektivitāti, elastīgumu, regulējumu ziņā un tā tālāk. Bet vai jūs padomē esat sprieduši par to, cik neatliekami ātri ir jārisina bērnu situācija un kādi šeit ir risinājumi? Kas varētu šos risinājumus dot? Šie risinājumi nebūs šeit parlamentā. Mēs nevaram uh, droši vien mēs varam, bet vai tas būtu risinājums šeit parlamentā organizēt kaut kādu bērnu aprūpas pulciņu? Bet eh, šeit ir saistība ar šo Dublins nespēju. Visa atbildība tiek likta uz Grieķiju un Itāliju, un tas nav pareizi. Tas rada tādu situāciju, ka policists Grieķijā ir atbildīgs par eh, tūkstošiem likteņu, tūkstošiem bērnu likteņiem. Vai jūs e, kaut ko esat analizējuši un kāds ir jūsu risinājums? Kāds būtu ideāls risinājums? Ko jūs redzētu kā ideālu variantu? Thank you very much. Um... Paldies, Loristin kundze. Esmu pārliecināts, ka daudzi no mums e, arī ir līdzīgās domās. Un Es arī varbūt gribētu uzdot eh, jautājumu, paturpinot Vikstroms kundzes teiktu. Droši vien esat redzējuši Reuters aģentūras rakstu vai ziņojumu par to, ka pieaug potenciālo bēgļu skaits, to, kas meklē patvērumu, lūdzu patvērumu. Un eh, tiek apgalvots, bet tomēr tam ir arī pamats, ka ir li liels skaits arī ir upuruļi, milzīgs skaits cietušo, kas ir cietuši dēļ vardarbības un pat nogalināti. Un, e, ir šī vardarbība mm, hotspotos, karstajos punktos vai centros. Un tā ir ārkārtīgi uh, asa situācija, ir pilnīgi terors pret bēgļiem, un Lauristins kundze arī teica, ka šāda situācija turpinās jau kādu laiku. Un mans jautājums ir nevis eh, tāpēc, ka es gribu atkārtot eh, acīm redzamu, vai Eiropas um, pamatiesību aģentūra arī redz to, kā šī situācija vēl sāsinās, kā šie eh, kontrabandisti stiprina savas struktūras. un mēs redzam, kā attīstās šī vardarbība. Eiropols eh, tagad saka, ka viņi pēta šos apgalvojumus, par kuriem runāja. Un jūs arī pieminējāt Eiropols ziņojumu. Eh, ņemot vērā šīs pilnvaras, kas ir mūsu komitejā, uh, Mēs e, vērsām Eiropolu uzmanību arī uz šiem jautājumiem, bet vai jūs redzat arī to, kā darbojas nacionālās iestādes, vai konsekventi tiek nodrošināta bērnu aizsardzība šajās neaizargadē situācijā. Es redzu, ka Sipels kundze arī grib runāt, lūdzu. Paldies. Es atvainojos, ka es iesaistījos sarunā nedaudz vēlāk. Jūs minējāt ne tikai progresu, kas ir panākts Itālijā un Grieķijā. Jūs minējāt arī trūkumus un arī runājat par dažādiem iemesliem, kāpēc mums joprojām ir šie trūkumi. Un šie iemesli nav tikai un vienīgi Itālijā un Grieķijā, bet runājot par pamatiesībām un pamatiesību situāciju karstajos punktos un tajās valstīs, kas ir pirmās valstis, kur ierodas nepilngadīgie un bērni. Kāda ir jūsu reakcija? Tad, kad jūs sākat sūtīt atpakaļ tos bēgļus, kas ir ieradušies Francijā, Beļģijā un Vācijā, protams, tā ir nākamā valsts, bet pirmā ir bijusi Grieķija. Kāds būtu tad efekts, ja tagad pilnīgi visas dalība valstis sūtītu atpakaļ cilvēkus uz Grieķiju? Uh, vai tas uzlabotu šo situāciju, vai arī padarītu to ļaunāku, jo īpaši bērniem. Tas, eh, šī tēma varbūt saistīta ar nākamo prezentāciju. Kolēģi, mums ir laiks. Mēs izskatījām mūsu ziņojums ļoti ātri, un tāpēc mēs varam runāt arī ilgāk, un tāpēc vēlreiz Vikstromai vārds. Uh, Eh, paldies, priekšsēdētāji. Jūs esat tik dāsns, un es tagad varu uzdot arī otru jautājumu. Jā, priekšsēdētāji, dažkārt mums ir tam laiks. Jūs zināt, ka mēs tik ātri strādājam. Šorīt no rīta mēs ietaupījām laiku. Un es negribu pat pateikties eh, visiem, kas izteicās īsi. Jūs arī vienmēr īsi izsakaties, bet nu, tagad mums ir liekas laiks un lūdzu turpiniet. Mm, šeit ir mm, cietušo mm, tiesību direktīva vai upuru direktīva, ko mēs 2011. gadā esam pieņemuši. Un tagad šī direktīva uh, ir īstenot pilnīgi visās dalībvalstīs, arī Itālijā un Grieķijā, un zināsiet, ka tur ir speciālas normas, mm, kas eh, regulē un aizsargā upurus ar īpašām vajadzībām, bērnus, sievietes, eh, un vai šie cilvēki, kas ir karstos punktos, viņi tā arī iekrīt tajā kategorijā, ka ir nepieciešams aizsargāt šos cietušos vai upurus, vai frā aģentūra seko, kā šī direktīva tiek um, īstenot dalībvalstīs, jo mēs esam to nobalsojuši, un vai tā darbojas Itālijā un Grieķijā. Paldies, kolēģi, tiešām izskanēja daudz konkrēti jautājumu. Es nezinu, vai jūs varēsiet atbildēt uz visiem jautājumiem, varbūt. Jūs eh, to nemaz nevarat izdarīt, bet mēs lūdzām, lai jūs rakstat šo atzinumu un arī gaidām atbildes. Paldies par šiem lieliskajiem jautājumiem. Es te neko nepārspīlēju. Tiešām tas eh, parāda, ka šajā sanāksmē ir ieradušies eh, tie deputāti, kam tiešām ļoti interesē šī tēma. Un mēs labprāt atbildēsim uz jautājumiem. Uz jautājumiem atbildēsim tik tālu, cik varam. Sākšu pēc kārtas. Pirmais jautājums bija ārkārtīgi precīzs un aktuāls, tomēr tas iet varbūt šķietami pretējā virzienā. Faktiski ir ļoti daudz bērni, kas ierodas Grieķijā, jo īpaši Grieķijā, jo pastāv pārvietošanās ierobežojums uz uh, šīm salām un šie bērni izvēlas tiešām nedeklarēties kā bērni, nedeklarēties šajā bērna statusā, jo viņi apzinās, ka esošajā situācijā um, šī kategorija bērns īstenībā tā ir tāda kategorija ar daudziem ierobežojumiem, sniedz mm, vairāk uh, trūkums nekā ieguvums. Un, ja jūs esat jaunietis, jums ir 17 gadu, un jūs neesat uh, pavadīts ar pieaugušo, 17 pēc starptautiskā standarta tomēr ir uh, ir bērns, bet viņiem būs daudz labāk. Ja viņi paziņos, ka viņiem ir 18 gadi, 37%, par kuriem jūs runājat, tas ir tāds aptuveni lēsts, tu šos datus ir sniedz ANO bēgļu komisārs Jonīšs, jā. Un um, tas uh, ir cipars, uh, kad tiek uzskaitīti cilvēki pēc ierašanās. Uh, Un, ja persona paziņo vai deklarē, ka viņš vai viņa ir bērns, un ja pastāv iemesli tam neticēt, tad eh, attiecīgi tiek veikts izvērtējums. Bet 37 mm, tie procenti tomēr ir eh, šis, šī aplēs, kas ir pirms mm, vecuma novērtējuma. Kā eh, es teicu, jums ir taisnība, īstenībā tā ir par šo vecumu deklarēšanu. Tālāk atbildēšu Vikstroms kundzei par bērniem. Īsnībā visi jautājumi, kurus jūs uzdevāt, ir saistīti ar bērniem. Tas nozīmē, ka, um, ka jūs tiešām uzskatāt, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs. Un paldies par atbalstu aģentūra par um, pazudušajiem bērniem. Es um, nesen runāju ar Eiropolu kolēģiem, un viņi teica, ka desmit tūkstoši ir ļoti konservatīva aplēse īstenībā tā ir vairāk kārt lielāks skaits un um, statistikas nav, bet 10 tūkstoši ir ļoti piesardzīgs mm, aprēķins. Un jūs teicāt, ka bērni tiek aizturēti bez iemesla, neviens neņem vērā viņu neaizsargāto stāvokli. Viens no tādiem bēdīgiem jautājumiem ir tāds, ka, ka iestādes domā, ka viņi tur bērnu pie sevis e, labu motīvu vadīti, jo šobrīd viņu rīcībā nav tādi instrumenti, kā tālāk darboties ar bērniem. Un nevienmēr šis jautājums ir saistīts ar atsevišķu karsto punktu pārvaldību, bet drīzāk tā, tas ir jautājums, e, kas ir saistīts ar valstu kapacitāti sūtīt bērnus kaut kur citur. E, ir e, arī centra vadība, un e, viņi cenšas arī lemt par to, vai pieteikt šo aizsargājošo aizbildniecību vai ne. Te tiek izvērtēti riski uz vietas. No, no vienas puses ir iespēja, ka bērns tiks deklarēts kā pazudis, un no otras puses ir brīvības ierobežošana. Šādai izvēlei nebūtu jābūt ideālus apstākļos kā ir noteikti iemesls, kāpēc bērni cenšas bēgt no šiem centriem, tāpēc, ka viņi negrib eh, dzīvot tādos apstākļos. Viņi bēg ne tikai uz Itāliju, Grieķiju, bet arī uz citām dalībvalstīm, bet um, tādā veidā to nevar atrisināt. Kā jūs teicāt, tas ir tiešām jautājums, kas saistīts ar uzņemšanas standartiem. Atsevišķos punktos šie uzņemšanas standarti nav pietiekami labi. Viņi nevar nodrošināt labklājību bērnam un nevar turēt bērnu vairākus mēnešus. Un jūs arī atzīmējāt šo jautājumu kā aktuālu. Tātad uzņemšanas apstākļi šajos centros, e, tas ir arī saistīts ar Larastiņas jautājumu. E, uzlabot šos uzņemšanas apstākļus ir viens no soļiem, bet e, tam ir nepieciešams arī personāls pietiekamā skaitā un atsevišķos punktos šis personāls nav pietiekams. Tad ārpus šiem punktiem vai centriem nacionālā līmenī Uh, ir arī, protams, ES atbalsts, un šajā nacionālā līmenī ir jautājums no vienas puses par to, kā nodrošināt to, lai bērni centros netiek turēti bezgala ilgi, uh, lai bērni uh, E, tiek to arī prioritizēti, lai viņi tiktu piemērot patvērumu procedūru, lai viņi netu, netiktu turēt centrā. Un lai izdarītu tā, ka esošā neaktīvā sistēma, kā bērni tiek uh, Um, pārsūtīti uz citām attiecīgām iestādēm, kas ir ārpus um, šiem migrācijas centriem. Ir, ir jāatbalsta tieši kapacitātes stiprināšana šajā ziņā, un te noteikti kaut kas jāpliek klāt, nekādā gadījumā nedrīkst mazināt eh, arī apstākļu līmeni. Protams, jūs vienmēr varat ielikt daudz lielāku bērnu skaitu vienā ēkā, bet eh, ir jāskatās, lai viņiem būtu pienācīgi apstākļi un lai tas atbilstu bērnu labākam interesēm. Jūs teicāt, ka bērnu tiesības ir universāls un tiešām tas, kas notiek, tas ir jākvantificē vai jākvalificē tā, tādā ziņā, cik ātri šie pasākumi ir nepieciešami, pēc iespējas drīzāk. Tāda būtu atbilde, bet eh, atsevišķi jautājumi ir ļoti degoši, citi ir nedaudz vēlāk risināmi. Dažas lietas var risināt uzreiz, kā, nu, kas tajos punktos, citi ir valstu līmenī, ārpus centra, ārpus karstā punkta, cit, citos gadījumos ir nepieciešams ES atbalsts. Ir dažādi risinājumi, bet bērnu tiesībām ir jābūt par prioritāti, jo mēs tiešām redzam, ka tie ir bērni, kas ir ieradušies migrācijas centros, kas ir bēguši no kara šausmām, kas ir atrauti no ģimenes daudzu gadu garumā un ierodas Eiropā. Un varbūt uzņemšana Eiropā patiesībā neatbilst tam, ku, uz ko viņi ir cerējuši. Tas ir maigākais, ko es varu pateikt. Un tāda veida attieksme nedrīkst tiek piedāvāt cilvēkiem, kas bēg no kara un vajāšanas. Un tāpēc mēs e, tiešām uh, gribētu, lai visi iesaistītie darītu kaut ko un darītu vairāk, ņemot vērā to, ka daudz kas jau ir izdarīts un pozitīvais arī tomēr ir nepieciešams daudz vairāk. Un e, par šo upuru direktīvu, tas bija jūsu jautājums priekšsēdētāji, un arī Sipels kundze to turpinē. E, Frā aģentūra ir diezgan daudz strādājusi pie upuru un cietušot tiesībām. Mēs arī strādājam ar direktīvas īstenošanu pēdējos gados. Un tas eh, ir diezgan grūti izvērtējams karsto punktu kontekstā. Un, eh, godīgi sakot, tagad ir šī tāda fāze šajos punktos, kur tiešām procedūras nedarbos. Vai nu, cilvēki neziņo par vārdarbību pret viņiem, vai arī ir kādi citi ārkārtīgi degoši aizsardzības jautājumi. Tur šī direktīva nav prioritāra palīdzēt eh, upuriem tā ir kaut kāda prioritāte, bet eh, to principā dara brīvprātīgi nevalstiskās organizācijas. Un šobrīd, neraugoties uz visiem nacionālo valstu un iestāžu centieniem, šis eh, jautājums, kurais ir kā prioritāte, nefigurē kā pirmā prioritāte. Uh, the trafficking uh, and runājot par cilvēktirdzniecības aspektu un vardarbību šajā sakarā, mēs, protams, zinām par šiem ziņojumiem, neesam tos detalizēti pētījuši, jo tas ir jautājums, kas prasa nu, kaut ko vairāk nekā vienkārši tādu īsu izlasīšanu, analīzi un faktu konstatāciju. Uh, un vienkārši nošausmināties par to, ak, cik briesmīga situācija. Uh, nu, kas, protams, tā arī ir, bet, uh, lai cīnītos pret uh, cilvēku tirzniecību, nu, tā ir jāizvirz par prioritāti, mm, kas ir uh, jāplūko kopā ar migrācijas situāciju. Un uh, karstos punktos īsti tas varbūt netiek darīts. Eiropolam varbūt šeit būtu jāsaka savs vārds. Jā, Eiropols sastrādājas ar uh, dalībvalstu iestādēm, bet šī sadarbība uh, lielā mērā ir saistīta ar dalību valstu tiesību sargājošo iestāžu spēju rēģēt pietiekami ātri. Ko mēs novērojam? Cilvēki, eh, kas hotspatos tiek jau izdalīti kā eh, neaizsargāti, ļoti bieži no turienes vienkārši pazūd un vairs nevar, tos vairs nevar atrast. Piemēram, Nigērijas sievietes, kas faktiski tiek ievestas galvenokārt seksuālajai eksploatācijai, bet ne tikai. Mēs esam dzirdējuši arī par citu uh, izcelsmes valstu pārstāvjiem. Sipels kundas jautājums. Jā. Nu, tas ir zināmā mērā jau daļa no man kolēģa prezentācijas par Dublīnu. Tāpat laikā es gribētu apgalvot, ka vairākas ES dalību valsts, vairums Eiropas dalību valstu joprojām uzskata, ka Dublīnas ietvaros eh, šo te atgriešanu atpakaļ Grieķijā, ehm, īpaši arī balstoties tiesu nolēmumiem, ir kaut kas tāds, kas ir, jā, nu, eh, kas ir ehm, jāaizmirst pagaidām, vismaz kamēr Grieķijā situācija nav mainījusies, tā kā tā diez vai kļūs par tādu ierastu praksi. Nu, es tikai varu runāt tikai par cilvēku tiesību aģentūras, aģentūras cerību līmenī, bet, nu, darīšana, protams, ir dalība valstu ziņām. Lielas paldies! Es domāju, ka Sipels kundzes jautājums saņems atbildes arī eh, no tālākā uh, ziņojuma. Un pēdējais jautājums. Paldies, paldies par šo ziņojumu. Jā, protams, ir ļoti daudz nepilnību, īpaši šobrīd, kad eh, daudzas valsts ir ieviesušas savu um, robežu kontroli tad eh, ļoti daudz cilvēku, kur šobrīd ir iesprūduši Grieķijā un Itālijā, ir nonākuši savu veidu panikā, jo tālāk viņi netiek. Man ir viens jautājums, kas papildina Jusī Halla Aho jautājumu - nepavadīti mazgadīgie. Jūs pieminējāt, ka jūs pārbaudiet vecumu, bet jūs neteicāt kā. Vai jūs balstaties uz bērna pēdiņās teiktuba kurā viņš pastāsta, cik viņām ir gadu, vai arī kā citās valstīs, piemēram, manām valstī jūs rengenā pārbaudat rokas un zobus. E, Vēl bez tam ir ļoti liela problēma, ka bērni saka, ka viņi ir bērni, un ne, tātad pieaugušie saka, ka viņi ir bērni. Bet uh, tie, kuri nav sasnieguši 18. Tātad ir tādi pieaugušie, kur saka, ka viņi ir bērni, un ir savukārt tādi bērni, kur apgalvo, ka viņi ir sasnieguši 18 gadu vecumu, jo tad viņi vieni paši var pārvietoties. Tā ir medaļa ar divām pusēm. Kā jūs pārbaudiet bērnu vecumu? Okay, that, we'll Jā, nu atbildiet varbūt lūdzu, un tad pāriesim pie Dublinas prezentācijas. Jā, paldies, īsi atbildēšu, Venbergers kundze. Tā nav aģentūra, kas veids kaut kādas uh, vecuma pārbaudas. Tās veids dalībvalstu atbildīgās iestādes, ja pastāv šaubas par to, vai uh, persona, kas uh, apgalvo, ka bērns īstenībā ir pieaugušais. Uh, abās valstīs prioritātu tomēr tiek piešķirta vienkārši labticīgam apgalvojumam. Un tiek eh, pieņemts vairumā gadījumu, ja bērns saka, viņš ir bērns, tad arī tas tā tiek pieņemts. Nu, ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka nevar ticēt šim apgalvojumam, tad tiek veikta vecuma novērtēšana dažādos veidos. Un viens no variantiem ir medicīniska pārbauda. Jā, Grieķijā. Ja kā arī Itālijā ir tendence e, bērniem apgalvot, ka ir pilngadīgi, jo viņi uzskata, ka viņi varēs e, ātrāk izkļūt no hotspotiem. E, tas ir izteiktāks Itālijā, Grieķijā tas ir grūtāk īpaši hotspotos, kas atrodas uz salām, bet daži bērni uzskata, ka ir uh, labāk, ja viņi apgalvo, ka ir pieaugušie, jo tad viņiem nav jāatrodas ierobežotajā teritorijā, bet brīvajā teritorijā viņi var atrasties un viņiem ir iespējas vismaz turēties kopā ar saviem paziņām, iespējams draugiem, ja tāpat nav ģimene, kas uzturas atvērtajā hotspota daļā. Jā, paldies un tālāk. Pāriem tieši pie Molnārkunga prezentācijas. Mēs lūdzām šo prezentāciju saistībā ar Dublinas priekšlikumu. Paldies! Vispirms ļaujiet paust pateicību par to, ka esmu šeit uzaicināts, un man ir iespēja prezentēt um, mūsu viedokli. Cienījamie deputāti, es gatavojos īsi Uh, ies, iepazīstināt jūs ar um, pamatiesība aģentūras uh, pētījuma rezultātiem un atklājumiem par cilvēktiesību situāciju. Nu, faktiski mūsu pieeja bija tāda tīri juridiska. un centīšos eh, par, eh, raksturot galvenos punktus. Atzinums ir sakārtots pa pieciem galveniem blokiem, un tos arī analizēšu. Šeit ir teikts, ka daļa no pieteikumu iesniedzējiem tiks izslēgta no Dublinas sistēmas. Tas nozīmē, ka Eh, procedūra ir aizsākta pirms Dublinas fāzes, tā saucamā pre-Dublinas eh, frāze, kas noteiktām kategorijām nenosaka ģimenes saites. Piemēram, eh, patvēru meklētāji, kas nāk no drošas trešās valsts. Un uh, viņi tiek pakļauti uh, citām procedūrām nekā eh, patvērumu meklētājiem no nedrošām valstīm. Jā, bērna tiesības tiek ņemtas vērā īpaši tās, kas ir iekļautas pamatiesību hartā un uh, bērnu tiesību konvencijā. Un šie patvēruma pieprasītāji, kas ir uh, apdraudējums nacionālajai drošībai, tiek pakļauti vēl citai procedūrai, kas ir pirms Dublins fāzes, bet ja bērni ir apdraudējums nacionālajai drošībai un sabiedriskajai kārtībai, tad mēs runājam par nepilngadīgiem ar sarežģītu gadījumu un um, kompleksiem risinājumiem, un tas parasti prasa laiku un uh, attiecīgas procedūras. Un ja šie apgalvojumi netiek pārbaudīti, nu, tas var ietekmēt bērnu tālāko attīstību. Un kārtība, kā ir jārisina šādas situācijas, tiek noteikta bērnu tiesību konvencijā. Un viņiem tātad netiek piemērot pirms Dublinas stadija un lai cīnītos pret eh, neautorizētām sekundārajām, eh, ne, neautorizētu sekundāru pārvietošanas komisijas priekšlikumu nosaka noteikts sankcijas vai arī citus ierobežojumus. Eh, un ierobežojušas pasākums, lai ierobežotu šādu kustību. Un te es runāju par paredzētām sankcijām, piemēram, ja pieteicies tiek atsūtīts uz uh, iepriekšējo uh, dalību valsti, tad viņš var realizēt visu šīs savas tiesības, tiesības, lai viņa lieta tiek pārstīta tiesā un tā tālāk. Mm, bērnu gadījumā ir jārīkos uh, tātad bērna labākajās interesēs. Aģentūras viedoklis ir tāds, ka nepavadīt bērni, kas ir īpaši neaizsargāti, viņus vajadzētu izslēgt no šīm te procedūrām pēc uh, pārvietošanas uz atbildīgo, atpakaļ uz atbildīgo dalību valsti. Tālāk ierobežojumi, sociālās un kultūras tiesības. Bet pieteicējus var no tā izslēgt, ja viņi jau ir veikuši sekundāru pārvietošanos un pārvietot atpakaļ uz atbildīgo dalību valsti. Bet eh, visas šīs darbības aizliedz eh, darbības, kas ir vērstas pret cilvēku cieņu un Un eh, ir noteikts arī Ženevas konvencijā, ka nedrīkst kriminalizēt eh, nelikumīgu ieceļošanu. Un uh, abu Eiropas tiesu, uh, gan Strasbūras, gan Luksemburgas uh, tiesu judikatūra ierobežo dalību valstu tiesības pāzemināt uzņemšanas apstākļu standartus. Un apsvērumos ir paredzēts, ka ir noteikts sarkanā līnija, ir noteikts tiesību minimums, kas ir jānodrošina absolūti visos apstākļos. Limitation or uh, a restriction is a prohibition to present new facts on family members. Tālāk jauni fakti par ģimeņas eh, locekļiem, ja tādi parādās pēc attiecīgiem termiņiem. Eh, tas ir pretrunā ar šo te eh, primāro lēmumu un ir jāņem vērā nenorošina bērna tiesības. Un tieši tādēļ šeit te termiņš no um, prie, likumdošanas priekšlikuma ir jāizņem. Uh, ir eh, jāatstāja tas teksts, kāds ir pašlaik regulā. Un ja eh, pirmais pieteikums tiek atsaukts, tad jauna eh, pieteikuma iesniegšana pēc pārcelšanas, ja pastāv risks, ka netiks izskatīts šis gadījums pēc būtības, ja tas ir sekojošs pieteikums un ja pieteicēs ne mm, iesniedz kādus jaunus tekstus un faktus. Tā, un pieteicies neseņem juridisku palīdzību, tad faktiski var būt tāda situācija, ka pēc būtības viņu nav izanalizējusi neviena Eiropas Savienības dalībvalsts, un tas ir uh, pretrunā konvencijas principiem par patvērumu. Un trešais bloks attiecas uz procesuālām, uh, procesuāliem aizsardzības pasākumiem. Tas, protams, ir labi attiecībā uz bērniem, bet bērns ir jāinformē bērnam draudzīgā veidā. Un tekstā šāds pienākums nav noteikts, tas ir jāievieto tekstā. Tālāk priekšlikumā ir vēlme noteikti izņēmumus eh, personīgai intervijai, mm, kas ir saistīta ar eh, tiesībām tikt uzklausītam, bet mūsu viedoklis ir, ka ir jānodrošina eh, pierādījumu izskatīšana vēlāk par noteikto uh, gala termiņu regulā. Un pat pēc tam, kad pieteicējs ir jau nosūtīts atpakaļ. Nu, tātad šīs te take-back procedūras. Um, kur nav bijis šīs iepriekšējās e, intervijas, nu, tāda situācija nedrīkstētu pieļaut. Un jaunajā priekšlikumā pierādījumu smagums galveno, pie, pierādījumu nasta galvenokārt tiek novirzīta pietiekami iesniedzēja um, virzienā, bet mēs uzskatām, ka dalību valstī ir jāsadarbojas un jāpalīdz patvērumu meklētājiem eh, sagādāt informāciju. Un ir tā tad jābūt dalītai šai pierādījumu nastas pienākumam Un eh, šai sakarā ir jau bijušas, bijuši tiesas nolēma Luksemburgas tiesā. Tālāk par juridisko pārstāvniecību. Lai varētu uh, nodrošināt efektīvu aizbildnību, tas ir ļoti uh, aktuāls jautājums arī hotspatos šodien. Un ir jāparedz šis juridiskais pārstāvis bet var izmantot arī citus ES instrumentus šajā jomā, eh, respektīvi, lai eh, noteiktu eh, pilntiesīgu aizbildni, kurš pārstāv bērna intereses. Un tātad šis princips aizstāv bērna intereses un nodrošina attiecīgu uh, iespēju izpārskatīt lietu tiesā. Un visbeidzot, termiņš eh, apelācijai ja negatīva transfēra lēmuma gadījumā ir septiņas dienas. Un uh, tas ir saistīts ar uh, acīm redzamu tiesību pārkāpumu. Un runājot par uh, laiku un pieteikumu pēc būtības, tas faktiski uh, neļauj izmantot tiesības uz pārskatī, izskatīšanu tiesā, ko paredz uh, pamatiesību harta. Tādēļ ir jābūt elastīgākiem termiņiem un aptvēruma ierobežojumi ir jāceļ, jo uh, izskat uz izskatīšanu tiesā ir jābūt eh, tiesīgiem eh, visiem pieteicējiem, ja uz viņiem attiecas eh, pamatiesību hartas normas. Un šeit jūs redzat ehm, termiņus, ierobežojumus ehm, Dublinas transfēriem 21. Eiropas Savienības dalību valstī. Un daudzās dalību valstīs šis te termiņš ir garāks nu, nekā uh, septiņas dienas, varbūt pat 60, 30 un 60 dienas. Un ceturtais tātad bloks ir bērna intereses. Ja Dublinas teritorijā nonāk bērni bez ģimenes, ģimenes locekļiem, un to nav nevienā dalība valstī, tad ir svarīgi viņu pieteikumu izskatīt tājā dalībvalstī, kur tas vislabāk atbilst bērna interesēm. Un šajā konkrētajā scenārijā tā var nebūt pirmās nelegālās iebraukšanas eh, dalībvalsts un eh, arī ne tā dalībvalsts, kur saskaņā ar likumu būtu eh, primāra atbildīgā valsts. Tā tas ir jādara valstī, kur tas ir vislabākais bērna interesēs un tas ir saskaņā ar Eiropas eh, Savienības tiesas judikatūru. Un šāda te uh, izskatīšana ir absolūti obligāta, un tādēļ mēs uzskatām, ka ir jāizveido multidisciplināra komanda, likumdošanā tas ir jānosaka, uh, un arī jāuzklausa bērna aizbildnis, uzklausot bērnu intervijas laikā. Un runājot par šo korektīvo relokācijas mehānismu nepavadītiem bērniem, mēs uzskatām, ka uh, vispirms ir jāizvērtē iespēja uh, ģimenes atkal apvienošanai. Nu, tā tad bērnam nedrīkst liekt tiesības uz ģimenes dzīvi, kas ir iekļauta hartā un tur ir jāiestrādā īpaša sistēma pašā tiesību aktā, kas to nosaka. Tālāk nosūtīšanas pienākums, ko pašreiz paredz jaunais Dublins priekšlikums, var nonākt pretrunā ar tiesību normām, kas paredzēti hartā. Un jauna informācija par ģimenes locekļiem mm, ir jāņem vērā, tāpēc teksts ir jāgroza tā, lai tiktu pieļauti izņēmumi, lai ģimenes locekļus varētu savest kopā. Nu, un, protams, tas nevar būt, tā nevar būt norma bez nekādiem izņēmumiem. Un, visbeidzot, priekšlikums ierobežot šīs uh, klauzulas, uh, kas uh, ļauj lēmumu pieņemt uh, ekskluzīvi tikai dalību valstī. Uh, neņemot vērā bērnu intereses. Eh, tā tad, piemēram, eh, tas nedrīkst attiekties uz traumatizētu bērnu, kuram ir vajadzīga, piemēram, psihoterapeitiska palīdzība, vai tā jau ir sākusies attiecīgajā dalībvalstī. Jo tas ir arī humanitārs klauzulas ietvaros. Un tas ir tātad piektais eh, piektais pamatvalis ir adekvāts e, tālāk nosūtīšanas mehānisms. Un e, tas e, tiešā veidā ietekmē bēgļa statusa tiesības. Ja izcelsmes valstī um, varas iestādes uh, Mēs vēlamies izveidot automatizētu sistēmu, Euronika sistēmu, kurā um, būtu imūna pret izcelsmes dalību valstu varas iestāžu rīcību. Un kādas ir dažādās hartās atrunātās bērnu tiesības, un tas ir 22. punkts, neatvainojos 52 Mēs e, esam aizgājuši pārāk tālu. Piemēram, e, bērnu neatliekamās e, izskati, bērnu jautājumu neatliekam izskatāmā kārtība beidz darboties, kad bērns ir sasniedzis 18 gadus. Un tomēr E, nediskriminācijas e, klauzulu, kas ir ierakstīta dažādos, dažādās hartās, lai tas darbotos. Tas nozīmē, ka jebkurš pārkāpums ir individuāli jāpierāda un iemesli jākategorizē. Vienlaicīgi ģimenes eh, atkal apvienošanās arī sasaucās ar dažādiem hartā atrunātajiem principiem. Tāpēc eh, ne tikai ģimenes locekļi, bet arī radinieki tiek iekļauti, mēs vismaz to paģēram, un tas nozīmē, ka e, visa sistēma ir e, jāpapildina ar papildus datiem ne tikai par ģimeni, bet arī par radiniekiem. Nice. Paldies, paldies, priekšsēdētājs saka, tas ir jūsu pēdējā slīdīte. Paldies par jūsu tekstu, Vikstrams kundze došu tūlīt jums vārdu. Un e, Vikstrams kundzei jūs sniegtā informācija ir ārkārtīgi būtiska, sagatavojot viņas e, ziņojumu. Ļoti detalizēts situācijas izklāsts. Paldies! E, esmu pārliecināts, ka jums būs daudz jautājumu uzdevēju, bet tagad dod vārdu Vikstrēms kundzei. Paldies, prieksēdētāji kungs, un paldies arī jums. Jūs esat veikuši tiešām iespaidīgu darbu, un eh, jūs eh, savā veidā apstipriniet arī manas sākotnējās domas šā ziņojuma eh, sagatavošanā. Līdz ar to es jūtos atvieglota, jo mūsu viedoklis uz daudzajām sasāpējušajām problēmām ir vienāds, piemēram, kur tiek izskatīta lieta, bet, piemēram, jūsu pieminētā tie, tiesu, jūs pieminētā tiesu darbība un ka dalību valstīm ir jāapkopo informācija par ģimeni. Jūs pieminējāt eh, Eiropas kopienu tiesu, bet vai jūs atsaucaties uz MS lietu vai uz kuru lietu? Tā ir detaļa, bet lai es varētu labāk saprast, lai es varētu iepazīstiet ar šo tiesvedību. Vēl par šo tēmu runājot, eh, par šo aizbildnību. Mums eh, ir jāskatās ne tikai uz tādu aizbildnību, bet uz aizsardzības pakotni kopumā, kas tiek piedāvāta bērniem. Vai jūsu piedāvātājs komandas darbs varētu būt risinājums, bet eh, katrā ziņā šīs dienas realitāte ir pavisam savādāka. Pirms pāris dienām uzzināju, ka, piemēram, šī īpašā aizbildnība tiek eh, uzskatīts, ka viens šis aizbildnis, juridiski ieceltais aizbildnis, varbūt aizbildnis 300 bērniem. Tas ir gandrīz ridikulozi. Jo kā tad viens var būt eh, pārstāvis vai uh, eh, aizbildnis <clears throat> vairākiem simtiem nepavadītu uh, mazgadīgo, man tas liekas absolūti bezjēdzīgi. Varbūt, ka mums uh, būtu vairāk jāskatās uz tādu kompleksāku skatījumu gan uz šo juridiski iedibināto aizbildnību, arī, piemēram, valoda, kuru bērns varētu saprast, vai bērnam tiek sniegta, vai arī parasti bēglim tiek sniegta juridiskā aizsardzība. Protams, mēs jau neatrisināsim bērnu problēmas viņam nozīmējot aizbildni. <clears throat> Es pilnīgi noteikti varu pavadīt atlikušo dienas gaišo daļu par šīm tēmām diskutējot, bet vēl par eh, apelācijas iesniegšanas eh, termiņu septiņas dienas. Jūs ierosiniet, ka eh, šim laikam ir jābūt uh, elastīgākam. Ko jūs saprotiet ar īpašības vārdu elastīgāks? Mēs nevaram ierakstīt to likumdošanā. Tātad mums ir jāieraksta konkrēts dienu skaits. Ko jūs par to teiktu? Un Ja neviens cits kolēģis jautājums eh, neuzdos, tad tā būšu es, kas vēl papildinās savu jautājumu gūzmu. Prieksēdētais, jā, paldies, Cecīlija, saprotu jūsu interesi, bet eh, vai ir kāds, kurš vēlas uzdot jautājumus, Brigita? Eh, gandrīz 11, eh, ļoti īsi. Brigita, un tad došu vārdu atbildētājiem, lūdzu. Paldies! Es atgriezīšos pie sava jautājuma, kā bēgļi no vienas dalību valsts tiek sūtīti atpakaļ uz eh, dalību valstu, kurā viņi ir ieradušies pirmie. Es saprotu, ka tas ir atrunāts Dublinas regulā un ka dalību valstīm šādas tiesības ir nosūtīt bēgli atpakaļ uz eh, valsts, kurā viņš pirmo reizi ir ieradies, bet daudz dalību valsts to nedara. Un um, es saprotu, ka FRA aģentūras atbilde ir tāda, ka vismaz uz šo brīdi uh, jūs esat priecīgi, ka dalību valsts neīsteno šo Dublinas regulu. Vēl ko vēlējos pateikt, tas ir komentārs, tas nav jums jautājums uzdots. Man nepatīk, ka šobrīd komisija e, vēlas e, sniegt konsultāciju un iesaka visus e, bēgļus nosūtīt atpakaļ uz Grieķiju, tajā skaitā arī, bē, arī bērnus, traumētos un pārējos. Uh, Bet tagad jautājums, ko jūsuprāt vajadzētu darīt ar nākotnes Dublinas sistēmu, jo bēgļu atpakaļ nosūtīšana e, nav kā brīvprātīga izvēle, bet gan kā obligāts pasākums. Tas parādās jūsu priekšlikumā. Un vēl e, jautājums e, šie te um, neadekvātās pār, eh, pārbaudas. Tas nav tikai priekšlikums, par kuru šobrīd diskutējam. Jūs pieminējāt, ka pirmā valsts, kurā ir ieradies migrants, droša trešā valsts, droša izcelsmes valsts, dažbrīd rodas iespējas, ka bēgļi ir bēgļi, bet ar visiem šiem nosacījumiem mēs radām iespaidu, lai neviens te neierastos. Ir tik daudz drošu valstu, Afganistāna, Turcija, vesela virkne citu, tad eh, varbūt jūs varētu nedaudz eh, niansētāk pieskarties šai idejai, tik daudz drošo valstu, no kurienes tad pie mums ieradīsies bēgļi. Simone Kungs no Slovākijas prezidentūras, bet lūdzu, lūdzu, ļoti īsi. Jā, paldies, prieksēdētāji kungs. Bija jautājumi, kuri tika uzdoti konkrēti Slovākijas prezidentūrai. Vispirms eh, izvēlos nekomentēt Bratislavas deklarāciju, jo tas nebija nec prezidentūras, nec padomas ietekmes sfērā, bet tagad jautājums par to, vai eh, prezidentūra izvēlas izskatīt, eh, vai prezidentūra uzskata par savu prioritāti mazgadīgos, uzskatam gan. Un es vēlētos, lai šā komiteja zinātu, ka novembra otrajā pusē mums bija faktu apkopojoša konference EPCR ietvaros kur mēs tieši runājām par nepavadītu mazgadīgo situāciju un es vēlētos pateikties eh, pamatiesību aģentūrai par viņu ieguldījumu šajā konkrētajā sanāksmē. Man ir pietiekams pamats uzskatīt, ka bažas, kas ir saistītas ar eh, nepavadītiem mazgadīgajiem, par viņu pazušanu, nonākšanu cilvēku tirzniecību rokās, uh, uzskata, ka šeit ir nepieciešams sistēmisks skatījums, kuru patreizējā prezidentūra ietekmīt nevar. Jā, es atvainojos, ka, saka priekšsēdētājs, ka šķitu, ka liku jums eh, sasteigt jūsu atbildi, bet ļoti augstu vērtēju jūsu lakoniski teikto. Es zinu, ka jūs eh, turpināsiet sadarbību ar Vikstrēms kundzi, Um, viņas atzinums būs lielisks. Varbūt, ka piecās minūtēs jūs varat um, tā kā apkopot jūs teikto. Es saprotu, ka jūs varat teikt ļoti daudz, bet um, Vīkstroms kundze ir saņēmusi jūsu dokumentu burtiski piecās minūtēs tā ļoti lakoniski Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man ir piecas minūtes, lai atbildētu uz man uzdotajiem jautājumiem un izteikties par komentāriem. Par pierādījumu vākšanu. Atbilde uz Eiropas kopienu tiesas precedenta gadījumu. Tas ir 12. gada nolēmums, tas bija MM pret eh, Tieslietu ministriju īrijā. Tātad eh, šis te eh, amana gadījums runātājs nosauca 77 šķērslītra 11. Protams, šī te aizbildņa sistēma. Lielā mērā apzināmies šās sistēmas trūkums, tos arī pieminēja mans kolēģis. Uh, Grieķijā situācija ir samērā dramatiska, jo ir būtiska atšķirība starp likuma burtu un likuma īstenošanu. Un eh, tomēr mēs jau vēlamies eh, sagatavot priekšlikumus no normatīvā skatu punkta, jo tas ir jādara. Mēs jau nevaram izveidot eh, vēlamo, ja mums nebūs tam adekvāta likuma par, um, protams, par mūsu piedāvātajiem elastīgajiem termiņiem. Jums ir taisnība, likumam ir jābūt skaidram. Tomēr uh, patvēruma jomā arī likumdevēji saprot, ka ko tad nozīmē šis te uh, adekvātais laiks dalību valstīm ir tomēr jādod zināma rīcības brīvība. Un, protams, ierakstīt likumā noteiktas normas ir svarīgi, bet eh, Eiropas kopiena tiesa eh, var šo elastību nedaudz varbūt pamainīt, bet eh, <clears throat> mēs esam gatavi ar jums sadarboties par šiem jautājumiem. Tagad um, uz Sipels kundas jautājumu atbildot. Pieļaujamības pārbaude, adekvātuma pārbaude. <clears throat> Pirms Dublinas šī ideja balstījās uz eh, drošu trešo valstu konceptu, un tāds ir arī šobrīd. Tas attiecās uz eh, cilvēktiesību izpildu šajās valstīs un juridiskais atzinums par to, ko nozīmē droša izcelsmes valsts, kā tas tiek definēts. Mēs eh, skatāmies uz šo jautājumu un mūsu atzinums ir pieejams. Tātad mēs e, aģentūra uz to raugamies un tomēr e, savā šajā atzinumā mēs nevēlējāmies pie tā pieskarties. Kā jau es teicu, mēs e, saprotam, ka jautājums ir pietriekami pretrunīgs un tomēr savā atzinumā izvēlējāmies to dziļāk ne vētīt. Priekšsēdētājs. Jā, protams, es saprotu, ka jautājums ir tik ārkārtīgi e, daudzšķautņains, ka vēlējos atgādināt, tā bija mūsu komiteja, kura lūdza aģentūrai sagatavot šos atzinumus. Un e, tomēr jūs esat sagatavojuši ļoti labus atzinumus. Abi atzinumi ir atšķirīgas dabas jo otrajā e, atzinumā jūs vairāk strādājāt pie teksta, un esmu pārliecināta, ka arī referentē otrais atzinums būs noderīgāks savā ziņā. Bet, e, protams, šie svarīgie atzinumi nāks par labu mūsu komitejas darbā. Paldies abiem kolēģiem no pamatiesība aģentūras un izmantosim jūs, jūsu ziņojumus turpmākajā darbā. Paldies visiem kolēģiem! Kolēģi 11. ir paredzēta balsošana. Lūdzu, visi esam šeit!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 Eiropas Savienības patvēruma aģentūra. Un eh, šis eh, ziņojums vainago arī starp institūciju darba grupas eh, darba rezultātu. Paldies par uzmanību. Un apmēram 1 stundu un 15 minūtes mēs eh, plānojam balsot. Tā kā jūs gribat plānot savu transportēšanos, tad 1 stundu 15 minūtes tagad balsot. Vai visiem ir balsošanas kartes, vai kādam nav varbūt līdzi, tad sanāk, ka visiem ir balsošanas kartīts līdzi, un mēs sāksim ar pirmo Eiropas Savienības patvērumu aģentūru. Un ļoti īsi divi paziņojumi. Vispirms Matīras kundzu 572. grozījums. Un, un veseli viens ir grozījumi kopā par 426, 438, 443, 444, 466, 480, 483, 490, 493, 504, 522, 528, 529, 578, 599, 642, 645, 653, 654, 677, 684. Does the rapporteur, Mr. Niedermüller, wish to... Vai Nīdermiller kungs grib kaut ko teikt? Kā referents. Jā, lūdzu, paldies priekšsēdētē. Vispirms es gribētu no viss sirds pateikties eh, saviem kolēģiem ēnu referentiem, jo mums bija tiešām ļoti labi, ļoti draudzīgi, ļoti sadarbīga uh, gaisotne, strādājot pie šī ziņojuma, un tiešām bija ļoti patīkami strādāt kopā ar maniem kolēģiem. Tāpat laikā es gribētu pateikties arī sekretariātam un saviem asistentiem, jo mm, viņi arī strādāja lieliski. Liels paldies visiem! Un tagad tāds tehnisks komentārs. Šeit ir tāds tehnisks pielāgojums par 26. Uh, kompromisu, 35. pāns, uh, tad mēs par šo kompromisu vienojamies ar ēnu referentiem, un, diemžēl, pēdējā kompromisa versijā šīs kompromisa nav uh, atspogļa. Tad tas ir par 4. punktu 35. panta, un pēdējais teikums ir mainīts. Un skan tā, ka aģentūra arī pamatojoties uz trešo valstu piekrišanu, un arī, ja komisija piekrīt, tad ir iespējams koordinēt jebkuru šādu informācijas apmaiņu vai rīcību starp dalībvalstīm un trešām valstīm, eh, trešās valsts teritorijā. Lūk, 26. kompromisam nevajadzētu būt ar šo te teikumu. Paldies! Paldies, Pīter! Vairāk eh, nav nekas sakāms ar vienam, tāpēc uzreiz balsosim. 103. Eh, noraidījums, tātad 103. grozījums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 106. grozījums. Un 128. arī. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. Un tālāk panti, pirmais eh, kompromiss. Sākam balsot. Pirmais pants, beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 1A. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss 1A. Beidzam balsot pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Piektais kompromiss sākam. Beidzam. Pieņemts. Sestais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Septītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 354. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. kompromiss sākam. Beidzam. Pieņemts. 12. 13. un pirmā daļa no 15. kompromisa sākam balsot. Beidzam pieņemts. Tālāk uh, otrā daļa kompromisam 15. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa 15. kompromisam sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Ice 14. Vote is open. 14. kompromiss. Sākam balsot. 14. turpināt šķirstīt. Tik šķirstiet vien. Um, nav numurētas šīs lapsvas, bet 14. kompromiss, tas ir tas, kur mēs esam sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. kompromiss sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Piecsimts astotais grozījums. Sākam balsot. Piecsimts astoņi. Beidzam balsot. Noraidīts. Ļoti žēl. 17. kompromiss. Closed. Beidzam. Pieņemts. 18. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 19. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 21. Sākam. Beidzam. Pieņemts. 22. Sākam. Beidzam. Pieņemts. 22. A. Sākam. Beidzam. Pieņemts. 23. kompromiss sākam. Beidzam. Pieņemts. 23a. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 71. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 72. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Beidzam. Pieņemts. 73. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 74. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemt. 583. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Kompromiss 23B. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 24. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 25. sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 26. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 27. sākam balsot. Beidzam pieņemts. 28. sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 29. kompromiss sākam. Beidzam. Pieņemts. 30. kompromiss sākam balsot. Beidzam. Pieņemts 31. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts 32. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts 33. kompromiss. Sākam. Beidzam. Pieņemts 35. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 34. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 37. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 37. kompromiss sākam. Beidzam. Pieņemts. 670. grozījums sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 671. sākam balsot. Beidzam. Beidzam. Pieņemts. 39. kompromiss sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 39. kompromiss sākam balsot. Beidzam. Pieņemt. 40. kompromiss sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 675. grozījums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši par 675. beidzam balsot? Ļoti žēl, bet noraidīts. Tālāk 41. kompromiss. Tālāk sākam balsot par 41. Beidzam balsot. Pieņemts. 42. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. 678. Iepriekšējais pieņems 678. Tagad lūdzu balsojiet. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. kompromiss sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 44. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 683. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk citāti. 104. grozījums sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 105. sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 109. sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 107. sākam. Beidzam. Noraidīts 108. Sākam. Beidzam. Noraidīts 110. Sākam balsot. Beidzam. Colleagues, um, there was a technical... Kolēģi, bija tehniska kļūda par 110. Mums vēlreiz vajadzētu nobalsot par 110. Tas ir apsvēruma punkts numur 1, 110. grozījums. Un vēlreiz lūdzu balsosim par 110. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 111. sākam balsot. Beidzam balsot. Uredīts. 45. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 116. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 117. Sākam balsot. Beidzam. Norēdīts. 46. kompromiss sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 47. kompromiss sākam. Beidzam. pieņemts. 48. sākam. Beidzam. Pieņemts. 131. grozījums sākam balsot. Beidzam. Uredīts. 49. sākam. Kompromiss. Beidzam. Pieņemts. 50. kompromiss sākam, beidzam. Pieņemts. 51. kompromiss sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 52. kompromiss sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 53. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 54. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 55. kompromiss. Sākam. Beidzam. Pieņemts. 56. kompromiss sākam balsot, beidzam. Pieņemts. 167. grozījums sākam balsot. 167. beidzam balsot. Pieņemts. 58. kompromiss sākam balsot. Beidzam. Trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemt. 178. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 179. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Redīts. 180. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Redīts. 181. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts 182. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 59. kompromiss sākam. Beidzam. Pieņemts. 189. sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 193. sākam balsot. Beidzam. pieņemts. 192. Sākam balsot. <clears throat> Nē, 195. Sākam balsot. 195. Nē, es atvainos, kolēģi. Tomēr mēs tagad balsosim par 194. 4. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad 195. Sākam balsot. Un beidzam. Noraidīt 196. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts 60. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 61. grozījums sākam. Beidzam. Pieņemts. 62. kompromiss sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 63. grozījums sākam balsot. Beidzam. pieņemts. 65. Eh, kompromiss. Nē, tomēr 64. Es atvainojos, kolēģi. Kompromiss 64. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 65. grozījums. Sākam. Beidzam. Pieņemts. 66. kompromiss sākam. Beidzam. Pieņemts. 67. kompromiss sākam. Beidzam. Pieņemts. 218. sākam. Beidzam. Un arī 219. Sākam, beidzam. Pieņemts. Nē, noraidīts. 220. Sākam. Beidzam. Noraidīts. 221. Sākam. Beidzam noraidīts 222. Sākam. Beidzam. Noraidīts. 68. kompromiss sākam. Beidzam. Pieņemts. 8. grozījums sākam. Beidzam. pieņemts. Devītais sākam. Beidzam. Pieņemts. 69. kompromiss sākam. Beidzam. Pieņemts. 228. sākam. Beidzam. Noraidīts. 229. sākam. Beidzam. Noraidīts. 230. sākam. Beidzam. Pieņemts. 231. Sākam. Beidzam. Noraidīts. 70. kompromiss sākam. Beidzam. Pieņemts. Okay, colleagues, now we go to... Kolēģi, tagad mēs par paragrāfiem. 15. paragrāfs ir budžeta atzinums budžeta komisijas 15. paragrāfs, es atvainojos, 15. 15. grozījums tas ir. Vai visi nobalsojuši? Sākam, beidzam. Vai visi pareizo vietu ir atraduši? Vai visi seko man līdzi? Šeit ir 15. paragrāfs no budžeta komisijas. Sākam, beidzam. Labi, pieņemts. Un tagad mums ir apsvērumi. Un trešais, eh, trešais apsvērumu punkts. Sākam, beidzam. Pieņemts. Kolēģi, tad Tagad mēs personāla balsojuma formā balsosim par tekstu galējo versiju ar grozījumiem. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 36 pār 9 pret 6 atturējušies. And now, and now we vote on the decision on the opening of the... Un tagad balsosim par lēmumu par eh, sarunu eh, sākšanu un mandātu sarunvešanas eh, grupai. Sākam balsot. Ir nepieciešams absolūtā vairākuma balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts 46 pret 4, neviens nav atturējies. Apsveic Nīdermājer kungu. So we're doing, I know it's very stressful on the arms, colleagues, I realize this. Kolēģi, es tiešām saprotu, ka nav viegli spiest visas tās pogas, rokas nokurs, bet e, mēs labi ejam uz priekšu. So colleagues, we move straight to um, the next vote. Uh, Un nākamais balsojums. Tas ir par Eiropas mākoņu datošanas institīvu, vai Bonīkungs vēlētos ko teikt pirms balsojuma? Nē, viņa nav klāt. Ā, Bonīkungs nemaz nevarēja šodien ierasties, atvainojos, saka priekšsēdētājs, bet tad varam pāriet nekavējoties pie balsošanas. Pirmais kompromiss. Visi gatavi balsojam par pirmo kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Closed. Beidzam. Pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot bet šķiet, ka kaut kas nav pareizs, priekšsēdētājs atvainojas 12. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. pieņemts. 22. par. Um, sākam balsot. Closed. Beidzam, pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam, pieņemts. Un pirmais grozījums apsvērums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un balsojam par visu tekstu ar grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņēmts 48 par 1 pret, 2 atturējušies. Apsveicam Bonī kungu!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 Uh, Kolēģi, informācija pirms pāriem pie balsojuma no Viržjā kundzes. Uh, vēlos pievērst jūsu uzmanību trešajam, astotajam un trīspadsmitajam kompromisam par Veržjā kundzes uh, ziņojumu. Tiem ir prasīts dalītais balsojums, lai gan tas nav atzīmēts balsošanas sarakstā. Tātad pievēršu uzmanību uh, Mm, koordinātoru uzmanību. Otrā daļa 13. kompromisam atkritīs, ja pirmā daļa tiks noraidīta, un tad mēs varēsim grozīt par grozījumiem. Vai ir skaidrs koordinātoriem, kas jādara? Sapratāt, kas tiek darīts? Monika, Brigita, kā visi pārējie saprata? Okay. Mrs. Stevens. Jā, ok. Nu, labi. Tātad otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 22. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 24. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 25. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 30. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 33. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Pirmā daļa. Sākam balsot par pirmo daļu. Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Trešā daļa. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 36. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Sestais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Piecdesmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 51. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 52. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 54. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 55. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Septītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 67. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 71. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Astotais kompromiss. Sākam balsot. Par pirmo daļu. Beidzam. Pieņemts. Otrā daļa. Beidzam. Pieņemts un trešā daļa. Beidzam balsot. Pieņemts. Astoņdesmit trešais grozījums. Astoņdesmit trešais. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 84. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 85. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 9. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Divpadsmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Desmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 99. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 103. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 104. grozījums sākam. Beidzam. Pieņemts. 105. sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 11. kompromiss sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 111. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Simt astoņpadsmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 120. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 122. Sākam. Beidzam. Pieņemts. 131. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 132. Sākam. Beidzam. Noraidīts. 133. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 13. kompromiss. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Simta četrdesmit pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 142. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 143. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Pirmais kompromiss par apsvērumiem. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Trīspadsmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 14. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Norādīts. 15. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Norādīts. 18. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 19. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Un galīgais balsojums par tekstu ar grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam. Pieņems 26 pār 22 pret, neviens nav atturējies. Um, uh, es vēlētos pateikties Veržā kundzei, varbūt, ka jūs vēlēt, es aizmirsu viņai pajautāt, vai viņa vēlētos kaut ko teikt pirms balsojuma sākuma, bet tad vārds jums tagad lūdzu. Oui, monsieur, monsieur le... Paldies, priekšsēdētāji, liels paldies! Es gribētu no visas sirds visiem ēnu referentiem pateikties par mūsu kopā strādāšanu, lai arī tas nevienmēr bija viegli, un paldies par gatavību arī meklēt <clears throat> tekstu, kas būtu pieņemams E, es arī nožēloju nedaudz beigu balsojumu, bet katrā ziņā es ļoti esmu pateicīga visiem, kas sadarbojās. Jās. Paldies, Veržā kundzei. Es atvainojos, ka nedēļu jums vārdu pirms e, balsošanas sākuma, bet paldies, kolēģi. Un pēdējais darba kārtības punkts. Tas ir pēdējais balsojums. 29. novembrī un vakar 7. decembrī. Kā jūs ziniet, trīs, divi trialogi notika par šiem mehānismiem un Diez Demera ir referents kurš jau sniedza komitejai atskaiti par šiem trialogiem, vēlētos viņus veikt, kā arī pārējos ēnu referents, kur strādāja pie šā dokumenta. Es nezinu, vai jūs vēlētos vēl ko pateikt pirms balsošanas? Nē. Labi, tātad jā, jūs jau e, izteicāt e, to, kas notika šajā darba procesā. Tātad vēlreiz e, paldies visiem, kur piedalījās pie šā dokumenta sagatavošanā. Un formālo triologu tekstu tagad sākam par to balsot. Beidzam balsot. 37 pār 9 pret 2 atturējās pieņemts. Paldies referentam. So, Kolēģi, paldies! Esam pabeiguši balsošanas sesiju un esam pabeiguši pēcpusdienas, saka prieksēdētājs, sēdi. Damit, wenn er dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann,